Okay, liebe... Cienījamas kolēģis un kolēģi, dāmas un kungi, sāksim otro daļu mūsu komitejas sanāksmē. Sirsnieks sveicu visus, arī tos, kas klausās mūsu eh, internetu pārādē. Jūs zināt, ka šos komitejas darbu varat redzēt un nu, dzirdēt arī internetā. Jā, un eh, tad mēs varam ķerties klāt 13. punktam, proti konkrēts procedūras, lai piemērotu stabilizācijas un asociācijas noliekumus starp Eiropas Savienību un Eiropas atoma enerģijas kopienu no vienas puses un Kosovu no otras puses. Un mūsu referents ir Seinfelda kungs, un tagad došu viņam vārdu lūdzu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Paldies priekšsēdētājiem. Sirsnieks sveicu jūs visus. Kā jūs zināt, mums ir jāstrādā atzinums par padomes regulu, kur ir uh, runa par to, kā komisija kontrolē īstenošanas uh, nolīgumu starp eh, Eiropas Savienību un Kosovu. Jūs zināt šo, visu šo procedūru. Tas attiecas uz uh, muitas kontingentiem noteiktiem lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem, kas ir no Kosovas. Šie ražojumi var tikt uh, ievest Eiropas Savienībā ar pazemētiem muitas uh, tarifiem. Un e, mums e, ir jānosaka arī noteikumi, lai pārvaldītu šos muitas kontingentus un lai to visu varētu pāraudzīt un e, precīzi kontrolēt. To visu jūs atradīsiet šajā regulā. Regulā nav nekādu problēmu, pretrunu, nav nekādi kritiski punkti, par ko kāds būtu izteicies. Ir tikai viens neliels grozījums trešajā apsvērumā. Proti mēs vēlamies uzsvērt, ka Eiropas parlamenta loma ir eh, būtiska, runājot par īstenošanas tiesību aktu pieņemšanu. Šis grozījums eh, pat trešo apsvērumu tika pieņemts arī no padomas puses, tādēļ es domāju, ka nav nekādu problēmu un es domāju, ka mēs visu varam vērtēt ļoti pozitīvi. Paldies! Sesnieks, paldies! Tagad vārds ēnu referentam. Vispirms Dantīkungam. Grazie, signor Presidente. Paldies, eh, priekšstādā kungs. Eh, no sākuma vēlos eh, pateikties referentam par veikto darbu, un kā jau tika minēts, tad janvārī tika apstiprināts pirmajā lasījumā šī te vienošanās. Un mērķis ir pastiprināt uh, un uh, paplašināt attiecības uh, tajā pašā laikā, arī ievērojot dalībvalstu pozīcijas attiecībā uz status quo. Un ņemot vērā procedūras, kādas paredz šī vienošanās. Runa ir par ļoti tehnisku dokumentu, un tas ir jāapstiprina īsā laikā. Eh, lai eh, šīs eh, kvotas tiktu realizētas jau nākamgad janvārī un tās varētu pilnībā tikt īstenotas. Un šis, šī vienošanās ir pirmā vienošanās starp Eiropas Savienību un Kosovu, un tajā ir ļoti būtiskas normas iekļautas. Un tās ir ļoti būtiskas Eiropas integrācijas kontekstā, lai veicinātu Eiropas normu īstenošanu kā arī uzlabo situāciju ar konkurenci, patērētāju aizsardzību un publisko ieteikumu, iepirkumu. Paredzētā sadarbības politika varētu veicināt un atvieglot arī sociālo ekonomisko attīstību šajā reģionā, veicinot stabilitāti. Vēlreiz pateicos re referentam. Ceru, ka komiteja varēs ar lielu vairākumu apstiprināt šo ziņojumu. Dankeschön. Paldies. Citi ēnu referenti nav klāt. Vai ir vēl citi kolēģi, kuri vēlētos izteikties par šo jautājumu? Neviens nevēlas, tad es došu vārdu komisijai. Dēvids Lenins no ģenerāldirektorāta. De, Paldies, priekšsēdētāji. Un eh, sirsnīgs paldies par iespēju runāt jūs priekšā. Un eh, paldies arī par to, ka deputāti izteicās par to, un es eh, ļoti augstu vērtātu arī komentārus ieteikumus no referentiem un uh, ēnu referentiem. Un eh, šis eh, nolīgums ir spēkā 1. Eh, no 1. aprīļa 2016. gada, un šeit bija īpaši jautājums par to, ka zivsaimniecības kvotas šis jautājums vēl nevarēja tikt šī sadaļa atvērta. Tas ir tādēļ, jā, tas viss ir arvien vairāk tverams, arvien vairāk jūtams realitātē, un mēs vēlamies pateikt, ka ļoti labi gan padoma, gan arī parlaments ļoti labi strādājuši pie šī dokumentu kopuma. Uh, Un tas būs eh, paplašināšanas pakotnē eh, publiskots, un eh, komisārs Hāns dosies uz Prištinu, un mēs ļoti augstu vērtējam atbalstu no parlamenta puses. Paldies! Paldies! Un tagad lūdzu vēlreiz vārds referentam. Jā, sirsnieks, paldies par jūsu izteiktajām piezīmēm. Tas uh, vēlreiz parāda, cik svarīgi ir, lai mēs šo dokumentu pēc iespējas vairāk pieņemtu. Vēlētos tikai atgādināt. Teikšu to tiem, kuri ir šeit klāt, un varbūt arī citiem, kas mūs klausās, ka mēs uh, līdz 11. novembrim var iesniegt grozījumus līdz 2012. Jā, un līdz ar to šis darba posms pie dokumenta būs pabeigts. Paldies! Jā, tieši tā arī ir. Sisnieks paldies uh, referenta kungam. Patiešām 11. novembris 12. tas ir uh, termiņš, lai uh, iesniegtu grozījumu, un 28. 29. novembrī būs sanāks, un tad balsosim par to. Līdz ar to 13. punkts ir pabeigts, tad mēs varam pāriet pie 14. punkta. Tas ir jautājums par uh, jaunu tirzniecības eh, ietvaru starp Eiropas Savienību un Turciju. Tā būtu kā muitas savienības modernizācija. Esam jau runājuši par nepieciešamību modernizēt uh, muitas savienību ar Turciju. Esam par to diskutējuši, arī komisija jau ir uzsākus darbu izstrādājis priekšlikumus, kā modernizēt, uzlabot savstarpējās eh, divpusējās tirniecības attiecības. Arī domājot tīpaši par muitas savienības modernizāciju. Otrkārt, protams, arī ir, un to mēs visi zinām, politiski izaicinājumi pašreiz attiecībās ar Turciju. Tā kā patiešām ir jārunā par eh, attiecībām ar Turciju, tīpaši tirniecības uh, eh, jomā. Par to visu ir jādomā. Tādēļ esam šeit uh, izstrādājuši iniciatīvas ziņojumu. Mūsu referents ir Borelī kungs, un vēlētos teikt, ka šim ziņojumam ir uh, raksturīga augsta kvalitāte. Tas ir darba dokuments, ko kolēģis ir izstrādājis. Tagad viņam arī vārds lūdzu. Grazie, mīļie, prasīt. Lielas paldies, eh, priekšsēkungs. Es eh, uzskatu, ka mans eh, uzdevums ir eh, jums izstāstīt par mērķiem un struktūru, kāda ir šim darba dokumentam, pie kura mēs esam strādājuši. Saistībā ar jauno tirdzniecības ietvaru un muitas savienības modernizēšanas ar Eiropas Savienību un Turciju. Un pirms es iedziļinos detaļās, vēlētos eh, ko teikt, eh, ņemot vērā nesenos eh, notikumus, kas pilnīgi noteikti ietekmēs arī demokrātiskos principus Turcijā. Ir skaidrs, ka mēs kā deputāti nevaram uz to pievērt acis. Un uh, ir skaidrs, ka šis dokuments būs uh, pamats diskusijām, tas būs pirmais solis uh, virzietoties uz uh, kopīgu pozīciju. Un uh, tāpēc uh, E, ir e, tā, ka e, jūsu kritika un komentāri būs ļoti būtiski, lai panāktu rezultātu, kas, koncentrējoties uz tirdzniecības jomu, tāpat laikā varēs arī pievērst uzmanību vērtībām, kādas Eiropa vēlas komunicēt visai pasaulē. Un līdz ar to es ļoti paļaujos uz visu komentāriem, ļoti sevišķu zēnu referentu komentāriem Un šis ēnu dokument, do, dokuments ir piecās daļās. Ir ievads, konteksts izklāsts, tad pastāvošās situācijas izklāsts, iespējamā attīstība un tad arī vairāki secinājumi. Un, Iespējā mēs centāmies ierobežot mūsu darbības lauku, koncentrējoties uz mērķi, lai pārāk neatkāptos no, lai, lai, lai, lai tad, mm, nepievērstos situācijām, eh, ko nevaram risināt. Un ir skaidrs, ka te ir divas eh, galvenās eh, līnijas. Te ir mūsu mandāts kā intereses komitejai šajā jomā, un tas koncentrējās uz tirdzniecības attiecībām, un otras puses apzinoties to, ka mums ir jādarbojas globālā līmenī, ir vajadzīga tāda vispārīga pieeja, kurai būtu arī ļoti precīza vērtību dimensija. Un es eh, domāju, eh, ka eh, mēs varēsim progresēt. Un tāpat laikā mēs varēsim kopīgi darboties kā Eiropas Savienība. Un tad ir vēl divi jautājumi, kas ir ļoti būtiski. Pirmais ir tas, ka muitas savienībā ir 20 gadi, un, ir 20 gadi, un tā ir devusi ieguldījumu gan Eiropas Savienībā, gan, Eiropas, gan, gan Turcijā. Uh, Un uh, ir tā, e, ka uh, globalizācija uh, ir devusi uh, pozitīvu ieguldījumu šai sakarā. Tomēr ir ļoti daudz aktuālu uh, notikumu, un uh, tie mums visi ir jāņem vērā. Tad attiecībā uz vispārīgo kontekstu uh, Jūs eh, noteikti zināt, kādi ir apsvērumi, tomēr eh, divi, eh, manuprāt, šeit ir prioritāri no vienas puses tas, ka šobrīd muitas savienība ir vienīgais struktūrālais kanāls ar Turciju, kas ir aktīvs arī saistībā ar pilsonisko sabiedrību. Un šeit mēs esam uzklausījuši viedokli un ir liels atbalsts šim te tirzniecības ceļam tomēr ir jāizvairās no tā, ka Turcija noslēdz sevi. Un no otras puses ir būtiska uh, problēma, uh, ka uh, Ankaras vienošanās netiek piemērota, un šie te uh, divi uh, uh, elementi ir jāatrisina. Šobrīd. Uh, Bez juridiskā ietvera esam norādījuši arī uz to, kāda ir lielākā kritika uh, Ehm, iesaistījās arī uh, sektora lielākie dalībnieki, gan no Eiropas Savienības, gan uh, Turcijas puses. Mēs viņus uzka, uzklausījām uh, darba grupu ietvaros un vēlamies pievērst uzmanību vairākām lietām. Pirmkārt, no Turcijas eh, puses tātad ir tādi eh, eh, kri, dekrēti, kuri nosaka tarifus un liek ierobežojumus muitas savienībai. No otras puses mēs runājam pār simetriju šajos te līgumos, ko Eiropas Savienība noslēdz ar trešajām valstīm attiecībā uz iekšējā lēmumu pieņemšanas procesu Eiropas Savienībā. Un tāda attiecībā uz iespējamu attīstību nākotnes sadarbībās, nākotnes sarunās ir iespējami vairāki scenāriji, ir uh, jāsaglabā status, uh, skvo, uh, status quo uh, bez kādām uh, izmaiņām, un ir jāpadara muitas savienība līdzsvarotāk tajā pašā uh, laikā, arī to pastiprinot ar nolīgumu, kas uh, stiprina izslēgtos sektorus. Un ir jādarbojas balstoties uz brīvās tirniecības nolīgumu modeļa. Un tai pašā laikā ir arī jārisina eh, tādi aspekti, kas ir saistās ar eh, lauksaimniecību, publisko iepirkumu, enerģētiku. Tie ir eh, tādi aspekti, kas šobrīd ir izslēgti no muitas savienības. Un šai sakarā ir tā, ka jāņem vērā ietekmes novērtojuma rezultāti, kas ir publicēts. Un secinājumos savukārt mēs risinājām jautājumu par mūsu kompetenci. Uh, Un uh, pēc uh, tam tika saņemts komisijas mandāts, uh, uh lai uh, novērtētu uh, arī uh, mūsu uh, uh institucionālos iespējas uh, un uh, tas tik tiešām sniegtu ļoti e, vērtīgu e, politisku e, ieguldījumu. Tādā veidā būtu divi rezultāti. Pirmais būtu tāds, e, ka būtu konkrēti, precīzi e, ierosinājumi, kā rīkoties e, specifiskās jomās muitas savienībā un tai pašā laikā arī veicināt sociālais, sociālās vērtības, arotbiedrību vērtības ar sarunu vešanas instrumentiem, kuri būtu ļoti progresīvi Līdz ar to ir skaidrs, ka mūsu priekšā ir ļoti sarežģīts uzdevums. Tomēr es eh, domāju, ka, ja mēs to atrisināsim, eh, tas būs ārkārtīgi eh, noderīgi Eiropas Savienībai un jo sevišķi Turcijai. Paldies par uzmanību. Sirsnieks, paldies. Vispirms došu vārdu ēnu referentiem. Vispirms Pabrikungs no Tautas partijas lūdzu. Thank you, Bernd. Uh... Paldies, Bernd. Jā, daudz kam es piekrītu, ko teica Borelī kungs, jo pašreizējais, eh, pašreizējais ietvars Eiropas Savienības un Turcijas eh, attiecībās eh, pamatos 95. gadā, un, protams, ka 20 gadi pašreizējās aktuālā situācija ir milzīgs laika periods, daudzas lietas ir mainījušās. Ja jūs vēlaties aktualizēt mūsu ekonomiskos saites, un mēs vēlamies uh, aktivizēt ekonomisko sēdzi, ne tikai mums ir jāvirzās uz priekšu, un uh, mums ir arī jāpieturas pie mūsu mandāta, jo atjaunota muitas savienība, protams, ka neatrisinās visi jautājumus, kas ir saistīts ar Eiropas Savienību un Turciju, bet tā uh, vispār, ja mēs raukāmies uz perspektīvu, uz ceļu, kādā, pa kādu esam gājuši, tas viss ir pareizi un labi, jo tas prasa, nu, tas padara eh, darbu vienkāršāku mūsu eh, ražotājiem, eksportētājiem un cilvēkiem, kas strādā šajā jautājumā. Es eh, ar prieku raugos un ceru, ka sasniegsim progresu šeit. Es domāju, mums ir jāatrod risinājums muitas apvienībai, cik iespējams ātrāk, bet paturot prātā un arī zinot, ka šeit um, ir. Uh, Jāpanāk pārmaiņas aktuālajā situācijā. Protams, ka aktualizācija mūsu ekonomiskās attiecībās palielinās arī Eiropas Savienības iespējas ietekmēt arī attiecības starp Eiropas Savienību un Turciju, gan ekonomikā, gan arī politikā, un tas ir bū, īpaši būtiski pašreizējā aktuālajā situācijā. Lielas paldies, sociālā demokrāta vārdā Dantīkungs lūdzu. Grazie, Silvina Presidente. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es vēlētos pateikties Borelī kungam par šo dokumentu. Uh, Eh, tas ir ļoti labs eh, pamats eh, pārdomām, jo sevišķi ņemot vērā dažādas grūtības, kādas, š, ar kādām šobrīd saskarās visas interesētās puses. Un pavisam drīz mums būs jārisina konkrēti priešlikumi saistībā ar tirdzniecības ietvaru ar Turciju, arī ņemot vērā komisijas neto mandātu. Un šajā sākotnējā fāzē es vēlētos uh, Eh, runāt eh, par mūsu eh, tirdzniecības mērķiem pašreizējā politikā. Nesenie notikumi Turcijā pievērš ļoti lielu Eiropas Savienības uzmanību, pirmkārt attiecībā uz to, kāda ir telpiskā situācija. Turcija ir ļoti tuva Eiropas Savienībai, un ar to mēs nevaram pievērt acis uz to, kas tur notiek. Un uh, Mēs eh, arī runājam eh, par valsti, eh, kura jau ir paudis savu vēlmi pilnībā pievienoties Eiropas projektam. Un ir skaidrs, ka ir vajadzīgi atbilstoši pasākumi, Un eh, tas, eh, ka eh, no jauna tiek ievies nāves sots, pārāda to, ka Turcija nerespektē tiesiskumu un ir ļoti tālu no saviem mērķiem. Un problēma ir arī tā, ka Ankāras protokols netiek ievērots. Un mūsu Eh, tirzniecības eh, sistēmā savukārt ir iestrādātas mūsu sistēmas, un eh, tās ir jāparāda šajā gadījumā. Un tāpēc esmu pārliecināts par to, ka šobrīd ir ļoti piemērot izmantot mūsu rīcībā esošos instrumentus, lai mēs tos izmantot tirzniecībā un šo svarīgo partneri nosādītu uz pareizā ceļa. Tas ir būtiski stabilitātes aspektā. Eh, par spīti nesenajiem eh, notikumiem eh, tirniecības attiecības ar Eiropas Savienību un Turciju joprojām turpināsies attīstīties. Un ir skaidrs, ka juridiskā sistēma jau savā ziņā ir pārkāpta. Un ir jāpārvar šķēršļi, kas šobrīd neļauj realizēt muitas savienību rīcībai ir jābūt efektīvai un ir jāgarantē mm, spēkā esošās normas, un tajā pašā laikā arī ir jāspēj paplašināt mūsu studentības attiecības ar Turciju jaunās jomās attiecībās pakalpojumiem, publisko iepirkumu, MVU. Uh, arī attiecībā uz ilgspējīgu attīstību. Un tad ir ļoti būtiski arī e, sniegt e, lielu uzsvaru e, tēmai attiecībā uz vides standartiem, sociāliem standartiem un darba standartiem. Dokumentā par to ir tikai tāda neliela atsauce. Un, manuprāt, šī dimensija ir ārkārtīgi strateģiska. Un es eh, tāpēc vēlētos jautāt uh, komisijai, kādi ir iespējamie uh, scenāriji, pie kuras tā strādā. Vēlreiz uh, saku paldies referentam veiksmi turpmākā darbā. Dankeschön. Paldies, ECR vārdā. Stabatī. Jā, paldies priekšādātā. Es piekrītu, mēs piekrītam ziņojumam un arī citiem ēnu referentu izteikumiem. Tas ir ļoti patīkami, ka mēs eh, tik eh, labā, uz tik laba kopīga pamata varam strādāt. Otrakārt, referents jau nosauc iespējas, kuras nākotnē varētu izmantot. Tātad eh, modernizācija, status quo un vienošanās jautājumu. Es domāju, ka mums vajadzētu virzīties prom no status quo, jo tur pārāk daudz ir pārpratuma un neskaidrības abās pusēs strīdi. Uh, Šeit, eh, protams, ka nestāstīšu to detalizēt, katrs jau to zina. Jāvarz uz priekšu modernizācija, vai arī šāds retrēta agreement. Jā, vai šādu pasrādāt līkumu vajadzētu padomāt, jo tas uh, nozīmētu liberalizāciju nepieciešamais jomas, vai to tiešām varētu realizēt, tas ir jautājums. Tas parādīsies vai nu modernizācija, vai arī šāds retrēta agreement. Uh, Tas bija otrais komentārs, trešais komentārs. Protams, ka mēs šeit uh, gribētu formuli, uh, formulēt, esam uz mīnēta lauka šajā ziņā. Mēs visi zinām, kāda ir attīstība Turcijā. Mēs neesam ar to apmierināti, lai to ļoti piesardzīgi vēl noformulētu, bet no otras puses tika arī teikts, un tam es arī piekrītu, kam vajadzētu raudzieties, lai Turcija tomēr paliktu mūsu sadarbības jomā, lai mēs ar viņiem varētu runāt. Un tādēļ man šķiet, ka nepieciešams ir īpaši tādēļ, ka iestāšanās perspektīva arvien vairāk aptumšojas, ka vismaz par tirniecības attiecībām mēs varētu pozitīvi runāt. Tātad es piekrītu ziņojumam un arī tam, ko teica ēnu referenti. Paldies! Sirsnieks, paldies! Mariķie, liberāļu vārdā, lūdzu. Thank you very much. Lielas eh, paldies, daudz, eh, kas jau tika teikts, eh, un uh, Eh, protams, eh, tas tā vienmēr notiek, eh, kad ir runa par Turciju, ņemot vērā to, ka es strādāju ārlietu komitejā, lielākoties koncentrēšos uz tirniecības aspektiem, tomēr ir skaidrs, ka tur ir daudz vairāk, uz ko arī varētu koncentrēties saistībā ar Eiropas Savienības Turcijas attiecībām. Un es arī vēlos pateikties referentam par viņa prezentāciju. Uh, Es eh, domāju, viņš eh, domā uh, līdzīgi man, un es arī uh, novērtēju uh, in, sniegto informāciju par Turciju no Eiropas komisijas, un arī to, ka uz gada beigās uz Turciju no komisijas būs misija. Tāda, kad muitas savienība tika attīstīta, tas bija kā solis pretī Turcijas dalībai. Bija paredzēts, ka tā būs daudz ātrāk nekā šobrīd šķiet. Līdz ar eh, to ir jāatjaunina eh, šis eh, te ietvers un ir jāņem vērā konteksts, un ir svarīgi, ka referents to uzsvēra. Un mums arī skaidri jānorāda, ka mūsu attiecībās ar Turciju Eiropas Savienība nevirza tikai in intereses. Tāda ir tendence, un es to apšābu. Un tas arī atspogļo to, kā mēs ejam uz priekšu ar muitas savienības modernizāciju. Un eh, tas, eh, eh, tātad, kā, kāds ir spiediens uz Turciju, arī ietekmē Turciju. Mums ir jāskatās, kā mēs varam stiprināt šo te tirzniecības sistēmu, kas balstās noteikumos. Jāskatās, kā vērtības un tirzniecība var iet roku rokā. Un ņemot vērā augsto valsts iejaukšanās līmeni Turcijas ekonomikā, ir daudz jomu, kas rada bāžas saistībā ar pārskatāmību, korupciju Eh, un arī, piemēram, digitālā tirzniecība. Eh, tā eh, kļūst aizvien svarīgāk, tā ir lieliska iespēja izmantot dažādus jaunus pakalpojumus, tomēr ar augstu cenzu, cenzūras monitoringa līmeni, ar bloķēšanu. Uh, Uh, šajos uh, interneta pakalpojumos uh, tādas iespējas netiek izmantotas, un tas viss var apturēt progresu šajā jomā. Tā ka, manuprāt, ir tiešām svarīgi, lai mēs konkrēti izpētām to, kādā veidā standartiem un vērtībām vajadzētu iet roku rokā šajā muitas savienībā, kāds viss sadarbojas. Jāskatās, kā mēs varam uh, iestrādāt šos augstos standārtus noteikumos, manuprāt, tai vajadzētu būt vienmēr mūsu prioritātei. Un visbeidzot, es uzskatu, ka mums ir jābūt ļoti eh, noteiktiem attiecībā uz eh, mandātu, lai eh, nebūtu atkārtojuma. Tāds teātris, ko nesen esam redzējuši, ka mandāti tiek politizēti, ir jānosaka, kāda ir visu iesaistīto uh, loma, uh, ir jābūt ļoti skaidriem, noteiktiem, jāiesaistās ar iesaistītajām pusēm, jāuzņemās mūsu atbildība. Eh, lai mēs varētu pareizi eh, modernizēt muitas savienību. Eh, arī tātad ņemot vērā visus izaicinājumus. Paldies! Helmuts, nē, nav klāt, tātad tālāk kolēģe. Uh. Mēs visi apzināmies, ka situācija ievērojami ir pasliktinājusies pēdējās nedēļās. Mēs to labi zinām. Es domāju, ka pašreizējā situācijā noteikti būs sekas, un es domāju, ka ir ļoti svarīgi Eh, nesaraut visas saites, ir ļoti būtiski uh, uzturēt atvērtu dialogu un jāsaka, ka uh, tas, ka muitas savienība tiek modernizēta, paplašināta, šobrīd būtu nepareizais signāls, lai nākamajā nedēļā plenārsēdē mums būs diskusijas par Turciju. Uh, un pēc tam visas grupas teica, ka ir ļoti svarīgi, lai Eiropas komisija dalībvalstis raida ļoti spēcīgu signālu Turcijas virzienā. Uh, Un tāpēc, manuprāt, būtu nepareizi, ja mēs šobrīd interesē komitejā uh, klusi modernizētu un paplašinātu muitas savienību. Es uh, teiktu, ka tas tiešām ir nepareizais signāls, ko mēs te uh, raidām. Un es um, mudinu mūs neiet tālāk uz priekšu ar šo dokumentu. Nebudināt komisiju virzīt priekšu mandātu, manuprāt, š šī ir viena no retajām iespējām, eh, ka mums ir tik tiešām jāsūta eh, šāds eh, signāls. Visi runa par pie, pievienošanās sarunu iesaldēšanu un tā tālāk. Tomēr šis tirdzniecības nolīgums ir daudz kas vairāk par tirdzniecības nolīgumu. Protams, ka mums tas jau ir. Uh, bet eh, tas, ka mēs sakām, ka tas ir jāpadziļina un jāmodernizē, ir tiešām nepareizs signāls. Un... Lies paldies, un tad no citiem deputātiem. Vispirms eh, vārds Mamidis kungam. Thank you, Chairman. Paldies. Eh, runāšu savā valodā. Καταρχάς, χαιρετίζω ότι Paldies, eh, priekšsēkungs. Eh, no sākuma es eh, tik tiešām vēlētos paust ļoti pozitīvu attieksmi pret šo po, prezentāciju. Ir skaidrs, ka mūsu attiecībās ļoti svarīgi ir Turcijas pienākumi pret Eiropas Savienību attiecībā uz dalību valstīm Un mm, Turcija atsakās šos pienākumus izpildīt. Kipra ir maza dalībās, bet esam pilntiesīga dalībās, un mums ir jāaizsargā mūsu tiesības un vērtības, neatkarīgi no valsts izmēra. Un es vēlētos minēt konkrētas lietas kā reakciju tika minēts, ka muitas savienība tika uzsākta 94. gadā, es domāju, varat piekrist, eh, kad es eh, saku, ka tas nav eh, tikai tāds chronoloģisks laika elements. Tur pilnīgi noteikti ir jautājums par pienākumu izpildīšanu, kas Turcijai ir jādara. Tas nav tā, ka mēs lūdzam citām valstīm ievērot tiesiskumu, un mēs varam pievērt acis vai skatīties kādā citā virzienā, jo mēs uzskatām, ka tirdzniecības attiecības var uh, neatkarīgi turpināties, neatkarīgi no uh, politiskās attīstības. Jo sevišķi ņemot vērā milzīgos cilvēktiesību uh, pārkāpumus. Un kā jau tika pareizi norādīts, tad es priecājos, ka tas tiek aizvien vairāk norādīts arī vakarien AFET komitejā bija eh, aicinājumi eh, eh, iesādēt Turcijas pievienošanās procesu, tāpēc, ka praktiskā ziņā viņiem neizdodās ievērot tiesiskuma pamatē principus, tiesu varas neatkarību ir fundamentāli politisku tiesību pārkāpumu, un tas viss ir tādās milzīgos apmēros. Un uh, Eh, Eiropas padomas pārstāvis, pārstāvis to visu aprakstīja tik drūmi šo situāciju, ka m, mm, faktiski šobrīd ir m, mm, diktatūras situācija Turcijā. Un uh, cilvēki uh, Turcijā skatās uz mums, lai mēs uh, aizstāvētu viņu tiesības, un viņi ir sarūtināti. Un uh, es uh, noslēgumā vēlos uh, m, mm, teikt, eh, ka mums eh, šobrīd eh, ir kā, mm, jānoliek malā politiskās debatas. Es domāju, ka mums vajadzētu mm, modernizēt tirdzniecības attiecības ar Turciju, tomēr bez tā, tomēr nošķirti. Un ir tāds reāls pienākums mums kaut ko darīt, nevis rīkoties tā, it kā nekas nebūtu noticis. Ir juridiski pienākumi, kas attiecās uz abām pusēm. Mums ir Mēs esam dalībvalsts. Un tad tiek, ir aicinājumi uh, turpināt eh, attiecības un ir jāizmanto mūsu eh, rīcībā esošie instrumenti, ir jāizmanto uh, tirdzniecības instrumenti, lai uh, Turcija maksātu ekonomisko cenu. Un nobeigumā jautājums Un tā tad. Eh, ir eh, skaidrs, eh, ka pie horizonta faktiski parādās jauns Hitlers, kas tā veidojās šobrīd. Un domājot par vēsturi, vai tik tiešām varētu modernizēt šādas tirdzniecības attiecības, ņemot vērā šādu faktu? Dankeschön. Paldies. Tagad vārds Laizā kungam. Oui, <clears throat> merci, monsieur président. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es gribētu aizstāt šodien Marinu Lepenu, kur nevar iestā, ierasties. Dāmas un kungi, deputāti, jūs prasāt, vai ir jāved sarunas par jaunu nolīgumu ar Turciju? Es domāju, ka nē, un tur ir divi iemesli. Pirmkārt, mēs zinām, ka Turcija nav Eiropas civilizācijas daļa. Uh, un aizvien vairāk atkāpjas no mūsu principiem un vērtībām. Autoritārā vāra, ko izteno Erdogans, izteno dažādas atlaišanas, atlaižot policistus, tiesnešus un citus, un ir, e, viņiem bieži vien nav um, tiesības izbraukt no valsts. Tiek aizturēti kurdu deputāti un citi, un viņu tiesības tiek mīlītas kājām. Uh, Turklāt Turcija um, Sīrijā spēlē dubultu spēli. Jūs zināt, ka viņi nelegāli eksploatē, eksportē um, naftu uz Sīriju, un šobrīd uh, viņu politika ir vainot Sīrijas kurdus uh, un veidot uh, uh armiju. Un ar šādu valsti mēs uh, diskutējam par uh, Eh, komerc nolīgumu, bet tur ir jādomā vairāk par vērtībām. Mums nav nekādas ekonomiskas intereses atvērt mūsu eh, tirgu uh, Turcijas eksportiem. Un šī valsts negrib liberalizēt uh, nevienu sektoru. Un minimālā alga Turcijā, zināt, ir 350 eiro. Tas nozīmē, ka mūsu um, strādnieki saskarsies ar uh, Turcijas strādnieku uh, konkurenci, un ir jau pārlikts rūpnīcas uz Turciju, autoražotāji to ir darījuši. Gandrīz 20 miljoni automašīnu tiek um, ražots Turcijā un ir pārsista rekordi, bet vai jūs nedomājat, ka uh, Eiropas uh, automašīnu uh, rūpnīcu strādnieku uh, Uh, strādniekiem jau tā pietiek konkurence ar visām valstīm. Un uh, ņemot vērā, kādas uh, vardarbīgas darbības veids Turcijas um, vadu, vadība šobrīd, es nedomāju, ka ir jāļauj arī Turcijai turpināt sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā. Šalts kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mūsu ēnu referents nevar ierasties, bet es tik un tā gribētu pateikt pāris vārdus, jo izteicās arī Mavrīdis kungs. Es domāju, ka analizējot dramatisko situāciju Turcijā, mēs esam vairāk vai mazāk viensprāts, proti, ka tas nav pieņemama, kas tur notiek. Tā pašā laikā mums ir jādomā par to, kā tirzniecības politikas perspektīva uh, Uh, ir jāveido turpmāk starp Turciju un Eiropas Savienību. Un es arī uh, uzskatu, ka varbūt, ka nav uh, tagad šobrīd uh, um, lēmt par uh, attiecību pastiprināšanu. Tāpēc es gribētu piedāvāt, lai šī komiteja vēl censtos šogad aizbraukt uz Turciju, lai tur runātu ar uh, atbildīgiem par politisko, sociālo un ekonomisko situāciju valstī un parādīt, kāda ir Eiropas parlamenta pozīcija šajā jautājumā. Un tas ir arī jāpublisko. Un tādējādi mums arī ir jāpasaka, ka mēs neakceptējam to, kas notiek Turcijā. Un uh, to nevajadzētu atalgot vēl ar uh, ekonomisko un politisko sadarbību. Tas mums ir skaidri jāpasaka un jāpadara saprotams pilsoņiem šeit un Turcijā. Uh, Un mums ir arī jāatbalsta demokrātiskie spēki, eh, kas nevēlas eh, valsts eh, pārvēršanos diktatūrā. Tā pašā laikā mūsu komitejai ir arī svarīgi, lai mēs skaidri parādītu, ka mēs nevaram rīkoties pretrunīgi. Mēs, kā Eiropas Savienība, esam pieņēmuši sankcijas pret Krievijas federāciju. Uh, konkrētā politiskā situācijā. Un tad nedarām to attiecībā pret Turciju. Kaut kā taču mums ir jāsaskaņo savu politiku, un ja mēs e, pieņemam sankcijas, tad arī jāzina, kā varam no tām atteikties. Tas nozīmē, ka es gribētu šajā komitejā diskutēt arī par to, kāda patiesībā ir perspektīva. Tātad, ja e, mēs kaut kādu sankciju uh, uh, ieviešanu paredzam mūsu ekonomiskajā sadarbībā, tad jādomā arī, kā pēc tam to mainīt, jo visādi citādi šis instruments būs tikai politisks, un tas nenāks par labu ne cilvēkiem šeit, ne cilvēkiem tur. Man ir vēl divi runātāji pieteikušies, lūdzu izsakieties īsi, jo pretējā gadījumā mēs aizkavēsimies. Bukner kungs un Pabrik kungs. Bukner kungs, paldies! Es pirms divām nedēļām biju Turcijas austruma daļā, Kurdu reģionā. Uh, ko es tur redzēju, kādu cilvēktiesību pārkāpums, tas ir vienkārši neaprakstāmi. Daži atslēgas vārdi vairāki, ne tikai viens no kurdu um, pilsētu kvartāliem tika bombardēti ar iedzīvotājiem, kas tur vēl bija, vienkārši nolīdzināt līdz ar zemi. Uh, Es zinu uh, čet, par četriem uh, nāvisodu izpildīšanas gadījumiem, kas nebija tiesiski. To mēs nevaram vienkārši pieņemt, un es arī no turku iedzīvotājiem, ka liela daļa atbalsta, kas Erdoganam ir uh, iedzīvotāju vidū, balstās uz to, ka ir bijusi ekonomiskā izaugsma. Ja mēs tagad ar jaunu nolīgumu teiktu, ka mēs vēlamies stiprināt šo ekonomisko attīstību, tad, tad mēs arī tiešā veidā atbalstīsim arī atbalstu Erdoganam. Veicināsim šo atbalstu, un tas būtu nepareizais signāls. Paldies, un tagad Pabrika kungs lūdzu. Paldies! Liels paldies! Var pavisam īsi, lai piebilst kaut ko iepriekš teiktajam. Jā, protams, tad, kad mēs runājām par uh, Uh, muitas savienības modernizāciju un mūsu tirzniecības attiecībām, mēs nevaram izvairīties no vispārīgā konteksta. Tas ir pilnīgi skaidrs. Taču tajā pašā laikā mums uh, nevajadzētu atkal uh, sākt salīdzināt Turciju un Krieviju, uh, salīdzinot tās un um, runājot par sankcijām. Mums nepatīk, kas pat notiek Turcijā iekšienē, bet mums ir uh, jāatceras, ka mēs piemērojām Krievijai uh, uh, starptautiskas uh, ekonomikas. Uh, Ne jau tāpēc, ka viņi šāva uz saviem uh, pilsoņiem, piemēram, uz Boris Ņemcovu, bet uh, tāpēc, ka viņi pie uh, aneksēja Krīmu un kā viņi rīkojas Sīrijā. Nē, tas ir atšķirīgi. Turcija vismaz neīsteno karu un neokupē blakus valsts. Es domāju, ka šis salīdzinājums nav uh, piemērots. Es domāju, ka mums vajadzētu iet uz priekšu ar muitas savienību, protams, ņemot vērā tagadējos apstākļus. Liels paldies, un tagad vārds komisijai Piedros Somālis, kurš ir atbildīgs uh, Tirzniecības ģenerāldirektātā par attiecībām ar Turciju. Lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Paldies arī referentam par viņa uh, prezentāciju un darba dokumentu, ko mēs tiešām arī augstu novērtējam. Mums bija arī iespēja iet, iet uz monitoringu grupu, un tur bija tādas plašākas diskusijas ar viņu un citiem deputātiem par šo jautājumu. Šodien priekšsēdētāji mēs uzklausījām daudzus deputātus, kur teica, ka tiesniecības attiecības ar Turciju, kas uh, ir jau uh, 20 gadu vecas, ir novecojušas, kas, protams, uh, um, izraisa diskusijas par to, ka vajadzētu šīs attiecības modernizēt un pārskatīt. Un kā jau mēs atkārtot esam teikuši, un kā tas ir arī teikts progresa ziņojumā par Turciju, kas tika pieņemts uh, komisijā vakar, tad komisija veids sagatavošanās darbu iespējamai uh, sarunu vadlīniju prezentācijai padomēji līdz šā gada beigām. Kā jūs zināt, tad progresa ziņojums vakar jau tika prezentēts AFET komitejā un tiks apspriests ārlietu padomē nākam pirmdien. Nu, mēs dzirdējām daudz par tagadējām tirsniecības attiecībām ar Turciju. Uh, un arī par trūkstošajiem elementiem. Un jebkādu sarunu uh, nākotnē mērķim vajadzētu būt tādam, uh, kas modernizē pastāvošo muitas savienību ar Turciju. Un būtu arī jāpaplašina tirdzniecības attiecību aptvērums uz jaunām jomām. Runājot par šo paplašināšanu, mēs uzskatām, eh, no vienas puses eh, ir jādomā par eh, jomām, kur vēl var uzlabot un liberalizēt tirzniecību, jo īpaši valsts iepirkuma un pakalpojumu jomā, kas šobrīd nav iekļauti muitas savienībā. Un arī ir uh, ambiciozāk jāpievēršas lauksaimniecības sektoram nekā tagad. Bet tad, kad mēs runājam par paplašināšanu priekšsādātāju, mēs runājam arī par to, ka jāpaplašina tiesniecības attiecību uh, noteikumi. Uh, ir jāievieš jauni noteikumi, kas šobrīd nepastāv. Un daudzi uh, uzskata, ka par vērtībām vairāk ir jārunā. To arī daudz šodien uztvēr, uzsvēra. Uh, piemēram, pie ilgspējīgu attīstību. Tas arī nav pietiekami uzsvērts mūsu uh, attiecībās ar Turciju, noteikumi par palielinātu caurskatāmību, par MVU. Uh, tie ir noteikumi, kas būtu ļoti vērtīgs uh, papildinājums mūsu attiecībām ar Turciju. Mēs zinām, ka šobrīd mēs saskaramies ar zināmām grūtībām, uh, un ka daudzos jautājumos Turcijas uh, uh, puse neievēro pienācīgi visas saistības. Referenci jau arī min dažus piemērus, un es domāju, ka ir svarīgi atzīmēt, ka patiesībā ir vairāk uh, gadījumu, ko min uh, Eh, referents par nodavām, tur eh, būtu varbūt jāmin arī citi eh, gadījumi ziņojumā, lai nerastos iespējas, ka šis ir vienīgais piemērs. Un, protams, runājot par jaunu, jaunām tiesniecības attiecībām, ir, protams, jāatrisina arī pastāvošās tiesniecības problēmas un ierobežojumi. Ar to arī beigšu priekšsādātāju un vienkārši gribu tikai minēt, ka komisija turpina sagatavošanās darbu, lai varētu nākt klajā līdz gada beigām ar iespējamiem ieteikumiem. Paldies! Paldies un atpakaļ pie referenta, lūdzu. Sí, un grazie, Tik tiešām liels paldies visiem kolēģiem par viņu teikto. Es eh, tiešām eh, vēlos, eh, lai būtu laba diskusija ar jums visiem, lai mēs varētu nonākt pie dokumentā, kuram būtu labs atbalsts, ņemot vērā šīs sēmas sarežģītību. Un tāpēc es uzskatu, ka nākamo dienu laikā es sazināšos ar jūsu birojiem, lai vairāk piestrādātu pie šī dokumenta, tad, kas attiecās uh, Uh, uz 28. Uh, un 29. novembrī paredzēto tikšanos, uh, kur būs tieši uzsvars uz iesaistītajām pusēm gan no Eiropas Savienības, gan Turcijas. Tas ir ļoti svarīgi saistībā ar mūsu vizīti Turcijā, un tāpēc ceru, ka jūs visi būsiet klātsoši šajā sanāksmē. Paldies! Herzlichen Dank! Sirsnīgs paldies! Līdz ar to noslēgsim 14. darbu kārtības punktu. Un tagad uh, pāriesim pie balsojumiem, bet lielākā daļa uh, kolēģi domā, ka mēs sāksim desmitos, tāpēc tagad pārtrauksim uh, sanāksmi līdz desmitiem, bet sāksim precīzi desmitos.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 Jā. Labi. Vakar mums bija lēmums par uh, darbkārtības izmaiņām. Līdz ar to 15. punkts būs pēc 21. 15. punkts, uh, par to balsosim kā par pēdējo. Tātad vispirms balsosim par 16. punktu. Eiropas uh, Savienības un Uzbekistānas attiecības, partnerības un sadarbības nolīgums attiecībā uz eh, tēstrādājumu tirzniecību. Pirms eh, to darīsim, veiksim pārbaudas balsojumu, lai redzētu, vai visiem ir līdzi balsošanas kartes un vai viss eh, ir labi. Tātad sākam balsot, pārbaudas balsojums. Also, äh, scheinen noch zwei Izskatās, ka divi kolēģi vēl nav nobalsojuši. Jetzt un dann schließe ich die ab. Tagad un tad uh, slēdzu uh, pārbaudas balsojumu. Viss ir kārtībā. Labi. Tad sāksim ar balsojumu par uh, tekstilu izstrādājumu tirzniecību starp uh, Eiropas Savienību un to Uzbekistānu. Uh, Ceturtais kompromiss grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Piektais kompromiss par? Pret? Atturas? Pieņemts. 22. grozījums par? Pret? Atturas? Noraidīts. Sestais kompromiss par? Pret? Atturas? Pieņemts. Septītais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 28. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 28. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 27. grozījums par, pret, atturas, noraidīts Man šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim. 27. grozījums. Sākam balsot. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais grozījums, kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. 32. par pret atturas pieņemts. 33. par pret atturas noraidīts. 9. kompromiss par pret atturas pieņemts. 37. grozījums par pret atturas noraidīts. 38. grozījums par pret atturas atturas pieņemts. Desmitais kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas noraidīts. Sestais grozījums par pret atturas pieņemts. Pirmais kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais eh, kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. 13. grozījums par pret atturas pieņemts. 15. grozījums. Pārbaudīsim 13. sākam balsot. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts. 15. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 16. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim. Pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Tagad afet, pirmais spāns par, pret, atturas pieņemts. Otrais pāns, piektais pāns, es atvainojos, par, pret, atturas pieņemts. Septītais pāns par, pret, atturas pieņemts. Devītais pāns par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais pāns par pret atturas pieņemts. 12. pāns par pret atturas pieņemts. 14. par pret atturas pieņemts. 15. pāns par pret atturas pieņemts. Un arī 13. pāns par pret atturas pieņemts. Un tad tagad galīgais balsojums elektroniski. So. Wir müssen in einer Linie spielen. Tātad. 15. pāns. Acīm redzot, mēs par to vēl nenobalsojam. Kurš pār, pret, atturas, pieņemts. Tagad galīgais balsojums. Elektroniski balsosim, sākam balsot. Abstimmen. Beidzam balsot. Un ar plašu vairākumu pieņemts. Apsveicu referents kundzi. So. Okay. Dann kommen wir zu. Tālāk mēs varam pāriet pie 17. punkta. Tas, principā, ir balsojums pēc rezolūcijas par noliekumu ar Uzbekistānu Eiropas Savienību. Tas būs rezolūcija elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Un die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Arī lielu vairākumu pieņemts. Sirsnīgi apsveicam referenti. Tālāk 18. punkts. Tas ir ekonomisko partnerību nolīgums ar Ganu. Arī ir viens balsojums, būs elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Abstimmung. Beidzam balsot. Arī ar lielu vairākumu pieņemts. Sirsnīgi apsveicam referentu. Tālāk 19. punkts. Ikadēļ ziņojums par Eiropas Savienības konkurences politiku. Tur mums ir eh, vispirms pirmais kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss grozījums divi par pret atturas pieņemts. Grozījums deviņi par pret pret atturas noraidīts. Grozījums 11 par pret atturas noraidīts. Grozījums 10 par pret atturas pieņemts. Grozījums 14 par pret atturas noraidīts. Kompromis grozījums 3 par pret atturas pieņemts grozījums 16 par pret atturas norādīts grozījums 15 par pret atturas pieņemts un tālāk mēs varam pāriet pie galīgā balsojuma tas būs elektronisks sākam balsot Beidzam balsot. Arī ar ļoti lielu vairākumu ir pieņemts. Sizniegs sveicam referentu. Tālāk pārējām pie 20. punkta. Ziņās par kādu pārskatu par finansiālo darbību Eiropas investīciju bankā. Tur ir kompromis grozījums viens, kā pirmais, par pret atturas pieņemts. Grozījums 4 par pret atturas pieņemts. Kompromis grozījums 2 par pret atturas pieņemts. Kompromis grozījums 3 par pret atturas pieņemts. Grozījums 12 par pret pret atturas pieņemts grozījums 13, 16 par 13. Grozījums 13 par pret atturas pārbaudīsim 13 no grozījuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. grozījums par pret atturas pārbaudīsim. 16. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. grozījums par pret atturas norādīts. 18. grozījums par pret atturas pieņemts. 21. grozījums par pret atturas pieņemts. 22. grozījums par pret atturas pieņemts. 23. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromisa grozījums 4 par pret atturas pieņemts. 27. grozījums par pret atturas pieņemts. 29. par pret atturas pieņemts. 30. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss grozījums 5 par pret atturas pieņemts. Grozījums 33 par pret atturas pieņemts. Grozījums 34 par pret atturas norādīts. Grozījums 35 par pret pret atturas pieņemts. Un uh, galīgais balsojums elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Arī ar ļoti lielu vairākumu pieņemts. Personīgi nevar nodot referentam Sveicienus viņš vēkam ir eh, ceļā Francijā. Tālāk 21. punkts. Tur pirms balsojuma priekšlikums mutiskam jautājumam komisijai. Vakar koordinātoru sanāksmē mēs pieņēmām šādu lēmumu. Balsojam par šo, pa, kurš ir pār priekšlikumu mutiskam jautājumam Lūdzu, tagad celiet roku. Kurš pret? Kurš atturas? Pieņemts. Tālāk mēs varam tagad par ziņojumu balsot. Vispirms ir kompromisa priekšlikums viens par pret atturas pieņemts. Kompromis grozījums 2 par pret atturas pieņemts. 12. grozījums par pret atturas. Tas būs jāpārbauda. 12. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromis grozījums 3 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromis grozījums 4 par, pret, atturas, pieņemts. Grozījums 24 par, pret, atturas. Ko saka tautas partija par to? par 24. grozījumu. Pret. Vēlreiz balsojam. 24. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Grozījums 25 par. Pret. Atturas. Pārbaudām. Šķiet, ka bija norādīts, bet pārbaudām. 25. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Grozījums 27 par pret atturas pieņemts. Kompromiss grozījums 5 par pret atturas pieņemts. Grozījums 33 par pret atturas pieņemts. Grozījums 34 par pret pret atturas pieņemts. Un galīgais balsojums elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tagad mēs varam atgriezties pie Jā, šis bija ar ļoti lielu vairākumu. Faktiski ir vienbalsīgi pieņemts. Tagad atgriežamies pie 15. punkta. Makrofinansāla palīdzība Jordānijai. Kā jūs zināt, intensīvā trialogā esam panākuši vienošanos ar padomi par šo jautājumu. Un rezultāts Tagad ir uz balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ar lielu vairākumu ir pieņemts. Līdz ar to makrosfinansiālā palīdzība var jau tikt sniegta. Sisnieks, paldies! Tālāk mēs varam pārēt pie 22. punkta darba kārtībā. Tas ir ziņojums par uzraudzības grupas darbību. Tā notika. Sanāksmes ir notikušas. Vispirms 12. oktobrī bija viena uzraudzības grupa par tētību sarunām, bija informācijas sniegšana 15. kārtai par 15. kārtu. Un uh, dažas uh, sarunas par uh, aktuālo situāciju, un kolēģis Bisēra mums ir informējis par visiem sarežģījumiem, kas ir saistīti ar šo jautājumu, ir īpaši, protams, ņemot vērā uh, valdības maiņu ASV. Tīza uzraudzības grupa bija 13. oktobrī, lai pārunātu 20. kārtu. It īpaši otro grozīto piedāvājumu no Eiropas Savienības puses. Referents nav klāt. Tālāk uzraudzības grupa par Austrum Āfrikas Savienību 17. oktobrī. Šauca kungs ir klāt. Varbūt, ka viņš vēlas kaut ko par to pastāstīt. Helmut Šauc, lūdzu. Vai Āfrikas Savienības uzraudzības grupa, vai tur kaut kas ir uh, stāstāms? Jā. Par uh, notiekošo procesu ar vēstniekiem Austrumāfrikas Savienībā. Tanzānijas vēstnieks informēja, kā par nākamo sanāksmi, prezidenta sanāksmi. Tur nav skaidrības par uh, piecu valstu nostāju par procedūrām. Mums, laikam, būs jāpagaida uz janvāra sanāksmi Pagaidām mums nav nekāda informācija, kāds būs eh, noslēgu, noslēdzošā nostāja šīm valstīm par vienošanās procesa, procesu un uh, samierināšanos. Jā, varbūt tam vajadzēs vairāk laika. Ukraina 17. oktobrī. Man ir uzraudzības grupa. Valēsas kungs ir uh, Referents, pastāvis referents, lūdzu. Uh, Jā, paldies priekšādātājiem. Jā. Šeit, protams, ka ar interesi gaidām informāciju, kas uh, attiecas uz uh, mūsu darbu parlamentā par uh, FTA situācija par brīvo tirzniecības noliekumu. Šeit ir jārā, jāraugās, kādi ir fakti. Un, protams, ka mums ir acīm redzams, ka mums ir vajadzīgs laiks, lai analizētu situāciju, lai, protams, mēs varētu uh, īstenot savas darbības nepieciešamajā veidā. Un, uh, jā, vienkārši šeit vajadzētu nodrošināt to, ka esam izanalizējuši visu, visus labumus un uh, iespējamos rezultātus. Un, to, kas jau ir paveikts un noticis. Lies paldies, tad mums bija arī uzraudzības grupa par Merkosūru. Sābas kungs. Nav klāt. Tur bija apmaiņa par sarunām, kas notiks. Mēs zinām, ka pēc lielas pauzes mēs ar Merkosūru tur drusku ir pātrinājusies, ir šīs. Uh, sarunas eh, oktobrī bija viena kārta, un uh, viss liecina, ka viss attīstās ļoti pozitīvi. 19. oktobrī bija uzraudzības grupa par uh, Vidusāziju. It īpaši, protams, šeit runa bija par jautājumu par Uzbekistānu. Mēs tikko kā jau pieņemam lēmumu par rezolūciju par to par parlamentu rezolūciju, un nostāja līdz ar to ir skaidri pateikt par Uzbekistānu. 20. oktobrī bija uzraudzības grupa par Japānu. Jūs arī zināt, ka pēc Japānas augšpalātas vēlēšanām sarunas atkal ir uh, eh, ievirzušies jaunā fāzē un perspektīvas, ka būs noslēgums ar Japānu ka visvairākos rezultātiem nemaz nav tik sliktas. Tātad kopumā pozitīvs signāls, pozitīva virzība, konstatējama, ir īpaši, protams, ņemot vērā jautājumu, ka to, ka ja nav transatlantiskajā ziņā virzības priekšu, tad ļoti labi, ka Japāna ar Eiropas Savienību varēs uh, vienoties par uh, panākumiem. Tad brīvžodzības grupa par Meksiku. Lūdzu, tagad došu vārdu referenta par šo jautājumu. Yes, thank you, Chair. Paldies. Bija uzrādzības grupa pirms divām dienām. Eh, tā bija eh, starp eh, pirmo sarunu kārtu un otro sarunu kārtu, kas bija novembrī Meksikā. Un, kā jūs zināt, tad pirmā kārta bija formālāka. Mēs centāmies saprast sarunu noskaņu kopīgiem spēkiem un gatavojot otro kārtu. Komisija jau konsultējas ar dalībvalstīm par teksta priekšlikumiem deviņās jomās. Un tātad eh, tur ir um, uzņēmumu eh, stāvoklis, enerģētika, materiāli. Līdz ar to mm, tas būs tās ļoti būtisks uh, rauns. Un uh, Meksikāņi arī ir apņēmušies izsūtīt vairākus teksta priešlikumus, kārta, uh, kas risināsies novembrī. Runās par divām sarunu jomām, un arī tas būs ļoti būtiski. Protams, uh, ja e, Trumpa e, kungs izdomās atteikties e, no nafta, tad es domāju, ka šeit meksikāņu stimuli būs pilnīgi citi, un mums būs jā vēl tā kāds laiks, izvērtējot no jauna mūsu prioritāti šajā jaunajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam. Un šobrīd sarunas iet diezgan lēni. Ir daudz tāda starp darba, kas ir veicams, un uh, tas, kas notiks otrajā kārtā, eh, norādīs uz eh, to, eh, kāds temps ir vēlams abām pusēm, jo arī viņi lēnām aptver Amerikas vēlēšanu rezultātus. Paldies! Herzlichen Dank! Jā, es izniešu paldies, līdz ar to. šie pārskatu ziņojumi par uzraudzības grupām ir pabeigties. Tagad, eh, es domāju, mēģinās kolēģis un kolēģi, es domāju, ka tas ir tikai daļa no mūsu darba. Un daudzās jomās notiek eh, svarīga informācijas apmaiņa, tādēļ es domāju, ka ir pareizi un nepieciešami darbu arī ļoti nopietni uztvērt. Un eh, šeit arī vienmēr sazināties savā starpā, apmainīties ar informāciju. Tagad mēs varam pārējāt pie 23. punkta. Jā, tas, protams, ļoti ir uzmanības centrā pašlaik. Tās būs diskusijas par uh, eh, tirnācības nolīkumu ar Kanādu CETA. Tātad 23. punkts. Šodien mēs bijām domājuši drīzāk tādu iekšēju diskusiju par šo jautājumu izvērst eh, starp eh, deputātiem un komisiju un padomi. ar abām iepriekšējām eh, tikko nostādījām ministrotiem maz neliela problēma. Acīm redzot, eh, ir tā, ka komisijas eh, ēka ir slēgta. Tā kā komisijas pārstāvis un galvenais sarunu vadītājs nevar ierasties. Vai pašlaik vismaz nevar ierasties. Laikam tērauda strādnieki ir eh, aplēnkuši šo māju ar streiku, ka ir jā, jā bija jāslēdz eh, komisijas māja. Padomu, padomas prezidentūra arī. Nevarēs būt eh, pārstāvēti, jo viņiem ir jāsagatavo, šiem pārstāvjiem bija jā, jā, jābrauc uz ārlietu ministru sanāksmes, sanāksmes notikumu, bet viņiem ir pārstāvs atsūtīts. Es ceru, ka komisijas pārstāvis Māro Pitančoni vēl atnāks pie mums. Jūs zināt, ka nolīkums svētdien, 30. oktobrī, tika parakstīts. Ņemot vērā sākotnējo laika grafiku, tur bija aizkavēšanās, bet sākot ar 30. oktobri pastāv noliekums. Un līdz ar to ir arī instruments, ko Kanādas valdība, komisija un 28 valdības ir parakstījušas. Tāpat arī 38, 38 papildus paskaidrojumi. Visi šie pakete Eiropas parlamentā parlamentam ir nosūtīta, un līdz ar to mēs varam uzsākt formālās konsultācijas par šo jautājumu sarunas par tekstu, par šiem papildus paziņojumiem, it īpaši par instrumentu. To parlamenta deputāti arī ir atbalstījuši, jo acīm redzot vairākos punktos uh, bija nepieciešami paskaidrojumi un vienošanās par turpmāko sadarbību. Tādēļ es domāju, ka tiešām ir pamatoti un nepieciešams šeit radīt nepieciešamo skaidrību, ko es kā starptautiskās tirniecības komitejas vadītājs nevaru pieņemt, ka sarunu gaitā parlaments netika adekvāti informēts. Padome saskaņā ar līgumu savu esošo uzdevumu iesaistīt parlamentu pietiekamā veidā informēt to, par uh, dažādiem spērtajiem soļiem sarunu gaitā. Tas ir skaidri pateikts liekumā, ka parlaments ir uh, jāinformē par visām sarunu fāzēm. Es tiešai domāju, ja runa ir par kādiem kritiskiem, būtiskiem jautājumiem, bet tas to padomu ne, neizdarīja. Uh, pilnībā. Tad es domāju, ka mums kopā ar padomu un komisiju šeit ir jāveic papildus darbs, lai to noskaidrotu. Bet es domāju, ka tas ne, nekādā ziņā nesamazina sasniegto rezultātu, jo ar šo tekstu un paziņojumiem mums ir tāds labs rezultāts, kas ir panākts, un ievadu sniegs mūsu referents Pabrikungs, lūdzu. Thank you, Chairman. Paldies, priekšstājkungs. Eh, protams, ka eh, šobrīd eh, vēl nav klātsošs Branikungs, bet ir daudzi jautājumi, kas mums ir jāpratizē ar komisiju, ar viņu ļoti pieredzējušo pārstāvi sarunu jautājumos. Un kopumā es vēlētos teikt, ka mēs pilnīgi noteikti esam priecīgi, ka galu galā bija parakstīšana un uh, Tātad eh, nolīgums eh, eh, tika parakstīts ar Trudelu kungu. Kaut arī tas bija daudz sarežģītāk nekā plānojām. Un es domāju, ka mums vajadzētu pieturēties pie mūsu apņemšanām, ko esam jau iepriekš deklarējuši. Tātad veiksmīgas diskusijas šeit attiecībā uz atlikušajām daļām šajā nolīgumā un arī virzīties tālāk ar ratifikāciju parlamentā. Tāpēc, ka eh, daudzām eh, tirdzniecības nolīguma eh, daļām mums ir pietiekami daudz informācijas un, protams, līdzīgi citiem kolēģiem mani ļoti interesē uzdot jautājums Petričonis kungam attiecībā uz vispārīgo veidu, kā pēdējās dienas ad hoc sanāksmes ar Beļģiju un um, daļa no Beļģijas, kā tas tika organizēts, kāds bija apņemšanās. Es domāju, ka uh, tur ir tiešām ir vajadzīga uh, procedūra un bija arī vairāki jautājumi attiecībā uz uh, šiem te vienpusējiem, divpusējiem, daudzpusējiem. Tātad paziņojumiem, deklarācijām tāpēc, ka nav uh, pilnībā skaidrs, uh, kā tās var iekļaut un kā tās uh, iekļaujās vispārējā uh, diskusiju tīklā ar parlamentu. Un es uh, domāju, ka tie ir tie jautājumi, kurus es labprāt uzdošu Čāns kungam, kad viņš būs ieradies, bet kopumā, raugoties no manas uh, perspektīvas, no manas partijas uh, perspektīvas, uh, ne, mm, nekas īpaši nemainās, ir jāvirzās uz priekšu pēc iespējas ātrāk. Uh, Mums eh, tā vajadzētu rīkoties, ņemot eh, vērā eh, vispārējo situāciju Eiropā, Amerikā, visā pasaulē. Es domāju, ka mums šis nolīgums ar Kanādu ir jāapraksta pēc iespējas ātrāk. Paldies! Lielas paldies! Es saņēmu informāciju, ka tagad ēka atkal ir vaļā un mūsu partneri drīz ieradīsies. Vispirms došu vārdu ēnu referentiem. Maisas kungs. Yes, thank you, Chair. Jā, paldies. Es uh, arī ceru, ka mums drīz pievienosies kolēģi. Es domāju, ka kolēģiem būs ļoti daudz precīzu jautājumu, arī man. Es kaut kādā mērā vēlos ieskatīt ainu no manas, no mana redzes punkta raugoties. Uh, un arī eh, attiecībā uz to, kas ir interesanti citiem eh, kolēģiem, ir bijušas da bijis daudz šābu attiecībā uz šo nolīgumu. Eh, un tas nebalstās populismā vai kaut kādā slēptā darba kārtībā, kā daži kolēģi ir teikuši. Un es noraidu jeb kādu ideju par to, ka mani kolēģi ir populisti. Tas ir pilnīgi normāli uzdot jautājumus, šaubīties un censties ieviest lielāku skaidrību. Diemžēl eh, ir daudz lielāka skaidrība eh, šobrīd. Tomēr eh, šī skaidrība tika panākta ārpus šī parlamenta, un tas tiešām bija sāpīgi, tomēr tā ir daļa no plašāka demokrātiska procesa, kas notiek Eiropā, tā ka es ceru, ka mums būtu, mums būtu bijušas plašākas diskusijas šeit par šo nolīgumu ar mūsu kolēģiem, runājot par viņu bažām. Situācija ir tāda, kāda tā ir, un ir šis garais paziņojuma saraksts Un mums ir jāpanāk uh, skaidrība par šiem paziņojumiem, vai mēs par tiem balsosim vai nē, un kādā veidā tie saistās ar CETA. Un tas varētu būt interesanti uh, eh, un nu, skatīties, eh, kādā veidā uh, viņi um, izsako šai darba uh, programmai, kurai ir iekļauta uh, komisijas uh, uh, deklarācijā par ICS. Tāpēc, ka Eh, eh, daudz kas no eh, cetas likteņa būs atkarīgs no tā, kā komisija risina šo jautājumu gan šajā parlamentā, gan arī nacionālajos parlamentos. Un būs arī interesanti skatīties, kādā veidā tātad, garantija klauzula darbosies. Tur varētu būt zināmas problēmas ar Beļģijas uzskatiem, Beļģijas slieksnī, vai tas ir atbilstošais slieksnis. Un es esmu droša, eh, kolēģi, es eh, nevēlos eh, tad, tad, apskatīt visus jautājumus, pilnīgi noteikti arī kolēģi tos uzdos. Tomēr ir kāda svarīga lieta, par kuru vēlos runāt. Es domāju, ka, ņemot vērā to, kas vakardien notika Amerikas Savienotajās valstīs, Trumpa mm, ievēlēšanu, un ņemot vērā to diskursa veidu, ar kādu viņš nāk, Tātad attiecībā uz to, kā var cīnīties pret globalizāciju, nu, tur arī jautājums par, piemēram, naftas izjaukšanu. Es domāju, ka mums un mūsu Kanādas partneriem, neatkarīgi no tā, ko mēs domājam ar, par atsevišķām normām tekstā, ir ļoti vajadzīga skaidrība, ir jāpanāk skaidrība attiecībā uz mūsu pozīciju par CETU pēc iespējas ātrāk. Es domāju, eh, ka tas ir tāds eh, morāls un politisks imperatīvs eh, par to nolēmt pēc iespējas ātrāk kā reakciju tam, kas notiek pasaulē, kas notiek Amerikas, kas notiek Amerikas vēlēšanās. Līdz ar to ir skaidrs, ka ar, var, par vairākām lietām tekstām mēs nevaram piekrist, tomēr mums ir jāsniedz mūsu vispārējā pozīcija ceitāji. Mm, tas ir mūsu pienākums pret mūsu Kanādas partneriem. Eh, viņi ir diezgan uh, izolēti Ziemeļamerikā, uh, ja uh, Trumps tik tiešām virzīs uz priekšu savu darba kārtību. Un iespējams Kanāda pēc, pēc vienas paudzes vēlēsies pievienoties Eiropas Savienībai. Nu, tā ir tāda kā metafora, protams, es neuzrādu, ne, nenorādu uz kaut kādām konkrētām lietām šobrīd. Uh, Tā kā es eh, domāju, ka mums ir eh, tas viss jāizdara pēc iespējas ātrāk un pēc iespējas eh, tā veiksmīgāk un vajadzētu būt la, veiksmīgām dematēm šeit Eiropas demokrātijas dēļ. Paldies! Thanks a lot for the ECR, Mr. Paldies! Tagad EKR e grupas vārdā Kabelkungs, jā. Līdzīgi iepriekšējiem runātājiem es uzskatu, kā Trumpa kunga uzvara. Manuprāt, es domāju, viņš eh, izmainīs eh, pilnīgi visu noskaņu saistībā ar starptautisko tirzniecību. Eh, ir radies jauns klimats starptautiskā tirzniecībā, ir apdraudēts TTIP, un ir skaidrs, ka tas skar arī naftu. Un, Protams, ka tam būs ietekme arī uz Kanādu, ja Trumps izlēms atbrīvoties no naftas, un tam, protams, arī ietekme uz cētā. Es uzskatu, uh, ka realitāte ir tāda, ka šis nolīgums ir ļoti labs, tas ir labākais, ko Eiropas Savienība kad ir izstrādājusi, tas ir uh, vislabākais, uh, kāds ir, kad ir bijis par pakalpojumiem, un dažkārt uh, bieži kaut kas pazūd tekstā. Un uh, uh šis ir lielākais tirniecības nolīgums, kas ir jebkad veiks ar lielāko tirniecības partneri. Tā kā es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs turpinām darbu, citādāk par mums vienkārši smiesies. Uh, un tas eh, var notikt arī daļa Valonijas eh, iejaukšanās. Eh, protams, tas bija ļoti demokrātiski, tomēr mēs gadreiz pazaudējām šo nolīgumu, līdz ar to ir jāturpina darbs. Un ir jāskata ieguvumi, ja mēs decembrī balsosim, mēs varam paredzēt, ka nolīgums tiks pieņemts nākamgad, un tas ir ļoti labs piemērs visai pasaulē. Paldies! liberāļu grupas eh, vārdā. Šākas kundze, eh, mums ir bijušas eh, ļoti daudz iespējas diskutēt par CETU, un daudz kas jau ir pateikts, un, protams, ka es arī atbalstu kādu iespēju izteikties par to, kāpēc CETA ir svarīga, attiecībā uz to, kā mēs varam uz, uzņemties atbildību, lai tā tiktu īstenota pēc iespējas ātrāk. Un mēs aktīvi esam risinājuši vairākus jautājumus. Esmu priecīga, ka tie ir atspoguļot galējā iznākumā, un tādā ziņā es varu piekrist Moisas kungām, ka mums vajadzētu pieņemt kritiku. Tomēr nevajadzētu būt ilūzijas par dažiem, kuri pretest, protestē. Un dažkārt esmu pārsteigta, ka laikā, kad uh, Eh, ir eh, briesmīgs karš Sīrijā, ir ļoti maza protestētāju ielās, eh, kuri nosoda mūsu rīcības trūkumu tur un attiecībā uz ieroču eksportu, uz tātad valstīm, kur ir milzīgi cilvēktiesību pārkāpumi, cilvēki par to neprotestē. Tomēr Kanādas, mm, mm, Kanādas nolīgums tiek uzsvērts par lielu draudu. Pasauli mainās, un es dažkārt to nesaprotu. Un eh, pēdējā laikā eh, mūsu ceļš eh, tiešām ir bijis ļoti sarežģīts, un es nevēlos, lai tas tiktu atkārtots. Mums nav laika, ko zaudēt, lai pabeigtu šo procesu. Ir jārīkojas profesionālāk, nekā tas ir noticis pēdējās nedēļās. CETA ir progresīvs nolīgums, un mūsu pilsoņiem abās Atlantijas okeāna krastos vajadzētu gūt labumu no tā tad mums vajadzētu tiešām domāt par to, kas notiek. Tika minēts, ka daļa no būtiskākajām diskusijām izslēdza mūsu komiteju. Parlamenta priekšsēdētājs rīkojās, un es īsti nezinu, kādas konsultācijas viņam bija ar jums, ar komiteju, tomēr piepeši viņam bija kaut kāda loma tajā visā. Un tādā veidā e, e, tiek atņemta e, mūsu atbildība šajos procesos. Mums ir nepieciešama skaidrība attiecībā uz mandātiem no dalībvalstīm un mums ir vajadzīga arī skaidrība attiecībā uz to, kāda ir loma dažādajām institūcijām. Un es uzskatu, ka mums ir arī jāuzsver eh, vajadzība eh, ņemt vērā līgumus. Un tāpat ir vajadzīga arī skaidrība attiecībā uz mūsu pilsoņiem, attiecībā uz to, eh, tātad, kā var veikt kaut kādus mazinošus pasākumus. Um, un tam ir jānotiek nacionālā līmenī. Manuprāt, vakardienas diskusijas par tirdzniecības politikas dienu Eh, tas eh, viss bija ļoti vērtīgi. Ir, vērtīgas, ir vērtīgi eh, tad, tad, noskatīties šīs runas, un viena no galvenajām lietām, kas izskanēja no vairākiem runātājiem, bija tāda, ka ir vajadzīga daudz lielāka skaidrība attiecībā uz mūsu pilsoņiem, ko tirniecības nolīgumi var un nevar panākt. Ir tiešām tādas uzpūstas bailes dažkārt, un tas ir mūsu ziņā sniegt lielāku skaidrību attiecībā uz to, kas ir un kas nav iespējams. Citādi Savādāk e, mēs e, e, nonāksim vēl lielākā haosā. Un jāsaka, ka ir ļoti svarīgi šobrīd aizvien būtiskāk ir tas, ka Eiropas Savienība ir uzticams sarunu vedējs, nopietni sarunu vedējs un uh, rīkojas kā globāls uh, tāds dalībnieks. Un es domāju, kā ar ASV jau no uh, prezidentu Eh, kurš eh, ir eh, kā, savā kampaņā izrādījis necieņu pret starptautiskajiem nolīgumiem, vajadzētu tiešām koncentrēties uz Eiropu un mums vajadzētu uzņemties šo atbildību. Mēs esam strādājuši pie tā, lai garantētu, ka tirdzniecība nosaka augstākus standārtus un iet roku rokā ar mūsu svarīgajām vērtībām. Un mums ir jāstrādā, lai modernizētu 21. gadsimta nolīgumus. Un, manuprāt, Patiesībā mums ir jāapstrīdē tie, kuri uzskata, ka tirsniecība ir instruments, lai iznīcinātu Eiropas Savienību. Lai uh, izjauktu vērtības starptautiskajos nolīgumos, uh, pie, um, kuras esam veidojuši kopš otrā pasaules eh, kara beigām, tomēr ir jābūt arī uh, skaidriem pret tiem, uh, kuri uh, uzskata, ka um, mēs tikai vadām sarunas. Ir skaidrs, ka process ir beidzies, esam priecīgi, ka tas ir beidzies, un ir jāaptur prātā, kas šeit tiek apdraudēts tādā kopainā. Lot, Now, Paldies. Tagad ir ieradies komisijas pārstāvis. laipni eh, lūgti. Eh, vairāki eh, runātāji uzdeva jautājumu, jo sevišķi, kas attiecās uz procesu. Kā atrast instrumentu un deklarāciju attiecībā uz instrumenta statusu un deklarācijām. Kā arī jautājums, kā virzīties uz priekšu, kāda ir darba programma, kas ir uh, jāizpilda, kā ir jāizpilda uh, deklarācijas pienākumu, jo sevišķi uz ICS. Un arī uh, kāda ir uh, nozīme mm, ar šo te klauzulu tātad, par lauksaimniecību no Beļģijas puses. Uh, tie bija galvenie jautājumi, kas līdz šim tika uzdot. Esmu droši, ka uh, būs uh, vēl kādi jautājumi. Nākamais runātājs ir goja grupas pārstāvis. Es eh, vēlētos eh, teikt, eh, ka šis te nolīgums nav vienkārši, tam ir liela ietekme uz demokrātijas, mūsu juridiskajām sistēmām, tas ietekmē pārtikas drošumu daudz citas jomas, un mums, kā sabiedrības pārstāvjiem, ir par to eh, jārunā. Ir eh, bijuši arī papildus eh, paziņojumi. Kanāda ir arī paudusi savu viedokli. Tas ir ļoti sarežģīts un pārstāvjiem vajadzētu iesaistīties. Ir lieli juridiski jautājumi atbilstībā investīciju aizsardzības sistēmai, Eiropas juridiskajām sistēmām kā arī kompetenču e, īstenošana Eiropas Savienības tiesa, e, nolīguma ar Singapūru, deklarāciju e, vērtība. Un komisijas pārstāvjiem vajadzētu par to izteikties. Un ir arī jautājums par izmaksām. ir um, sniegti uh, uh izvērtējumi uh, par uh, darba vietu jautājumu, es uh, domāju, ka uh, cilvēkiem arī ir, kas sakās par visām šīm lietām attiecībā uz uh, m, Trumpa ievēlēšanu. Viņš uh, ir uh, ļoti skaidri izteicies uh, pret uh, tirdzniecības nolīgumiem. Un um, arī Brexita uh, iznākumam ir ļoti liela ietekme. Apvienotā karaliste ir lielākais Kanādas tirdzniecības partneris un visā pārējā Eiropas Savienībā pieauga opozīcija un vajadzētu uzklausīt sabiedrības pārstāvis šajā sakarā. Un e, mums e, joprojām nav e, tātad rezolūcija. Grupa saka nē rezolūcijai. Tātad IP un e, TISA e, to saņēma, tomēr tur ir liels atšķirības. Kāpēc šeit nav rezolūcijas? Vai tur ir kaut kāds iemesls, e, pamatojums tam visam? Un Nīderlandes premjers reiz teica, ka Eiropas parlaments nav parlaments. Tas tiek saukts par parlamentu, tomēr tas patiesībā nav parlaments. Un viņš to teica Nīderlandes parlamentam kādreiz. Komisija nav uh, valdība, Eiropas parlaments nav nacionāls parlaments. Uh, tam ir savi īpaši uh, noteikumi. Un uh, tas uh, tika teikts uh, Nīderlandes senātām. Kā es to saprotu, tad uh, Eiropas Savienības uh, tirzniecības uh, uh politika uh, um, kā, um, kā uzbruka. Uh, Padomāji, esam norādījuši, ka eh, um, šis nav labākais laiks. Un eh, līdz šim uz eh, CETU nav attiekusies attiecīga pārbaude. Ir jābūt rezolūcijai, lai būtu ierastā procedūra. Un kāpēc ir tā viss jāsasteidz pēc septiņiem sarunu gadiem? Visam ir jābūt nenoteikti demokrātiski. Un ir jābūt attiecīgām atbilstošām debatēm, lai mēs varam to visu kārtīgi pārbaudīt. Make... Jā, man ir jāprecizē daži punkti publikai. Pirmkārt, šis ir demokrātiski ievēlēts uh, parlaments ar skaidru atbildību par uh, tirzniecību. Mēs šo pienākumu ļoti skaidri arī pildām. Uh, Mēs analizējam visus tirzniecības nolīgumus ļoti uzmanīgi, un dažkārt mēs eh, pieņemam nolīgumus, un dažkārt, eh, kā mēs iepriekšējā sasaukumā izdarījām, neakceptējam uh, tirzniecības nolīgumus. Tā ir mūsu atbildība, un mēs, kā demokrātiski ievēlēta Eiropas Savienības institūcija, pildām šo pienākumu. Un tas uh, nekādā ziņā nav Eh, demok nedemokrātiski, kas te notiek. Otrakārt, politiskās grupas šajā uh, telpā izlēma nepieņemt komitejas rezolūciju, bet uh, pieņemt politisko grupu rezolūciju plenārsēdē, lai iesaistītu visus parlamenta deputātus. Un es arī nedomāju, ka tas ir nedemokrātiski. Tas ir demokrātisks process, lai iesaistītu visus parlamenta deputātus uh, politiskajās grupās. Mums būs rezolūcija, mums būs sava teikšana par CETA, to Uh, lems Eiropas parlaments, kas ir Eiropas Savienības uh, demokrātiski ievēlēta struktūra. To vienkārši gribēju skaidri pateikt. Nākamais runātājs ir Begīnas kundze. Excuse me, Janik Žado is not here. Janik Žado nav klāt, bet kā Kellera uh, runās. Paldies šīs komitejas vairākums tiešām izlēma nepieņemt rezolūciju. Un tomēr mums ir daži interesanti jauni dokumenti. Tagad tas ir uh, saukts par vienoto instrumentu, ir arī padomas un citu dalību valstu, daudz dalību valstu deklarācijas, un padome tagad ir klāta. Es domāju, ka būtu ļoti interesanti, ja mēs dzirdējām daudz par vienoto instrumentu, mēs lūdzām juridisko padomi. Uh, Um, tad, tad mēs uh, lūdzām juridisko padomu atzinumu par uh, to, kāds ir šī instrumenta spēks, bet gribētu uzklausīt no padomas vai prezidentūras, uh, kāds uh, ir juridiskais raksturs šiem te paziņojumiem, kas attiec uz vienoto instrumentu. Tur ir daži pozitīvi punkti, proti par iepirkumu tiek precizēts, ka uh, vides, uh, sociālie un uh, citi kriteriji var, izmant, var tikt izmantoti. Uh, kā arī par obligāto apdrošināšanu, sociālo apdrošināšanu. E, vienotajā instrumentā tiek e, norādīts, ka tas ir um, izņēmums, uz to neatiec liberalizācija. Ir arī citi jautājumi, jūs zināt, kāda ir mūsu pozīcija, ir citi jautājumi, kuros mēs neesam apmierināti, bet jāsaka, ka šajos divos punktos mēs redzam zinām progresu, un tas ir labi. Bet vēl ir atklāti jautājumi. Uh, par debatēm kopumā. Ir ļoti labi, ka mums ir visa Eiropas debats par tiesniecības politiku. Mums nekad nav bijuši šāds debats, un beidzot ir labi, ka šie jautājumi iznāk gaismā. Un tad visiem ir iespēja uh, izteikt savus argumentus, atklāt, vismaz es to regulāri daru. Mums nevajadzētu baidīties no šīm debatēm, jo, manuprāt, ir ļoti svarīgi uh, diskutēt vispārīgi par Eiropas Savienības tirzniecības politikas nākotni, un man šķiet, ka pārāk daudz jautājumu vienmēr tiek iekļauti tirzniecības politikā. Mums vajadzētu tiešām veidot dialogu šajā komitejā par to, kā mēs vēlamies nākotnē veidot eh, tirzniecības nolīgums un arī par procedūru, jo es saprotu, ka tas viss bija ļoti haotiski. Un tā nevajadzētu būt mums, kā Inta komitejai, vajadzētu spēlēt salīgāku lomu. Mēs arī varam izteikt priekšlikums par to, kā uzlabot procedūras, piemēram, iesaistīt parlamentu jau mandātu procedūrā, lai nebūtu vienmēr tāda situācija, ka komisija piedāvā mandātu, padomu piekrīt, un mēs to vispār neredzam. Cerams, ka tas tagad mainīsies, bet mums nav nekādas teikšanas. Tātad ir daži priekšlikumi, ko mēs izteiktu, bet citām grupām droši vien būs citas idejas. Bet tad darīsim to, um, neskatoties uz to, Uh, tirdzniecības nolīgumu, kas mums tagad ir uz galda. Mums jārunā par nākotni. Tad vēl bez juridiskiem jautājumiem par padomas paziņojumu man ir jautājumi par uh, vēl vienu Bēļģijas prasību, lai tiktu teikts, ka ja ICS sadaļa netiks izmainīta un viņi to parakstītu, vai uh, padomu vai komisija varētu man izskaidrot, kā tas uh, notiks, kā tad kas tālāk notiks. Tātad CETA ir parakstīts, bet, ja pareizi saprotu, tad Beļģijas noliegums saka, ka ICS sadaļa ir jāmaina, jo citādi viņi retificēs nolīgumu. Tas viss šķiet diezgan pretrunīgi. Un arī kāds ir laika grafiks uh, attiecībā uz kopientiesas prasību, to mēs kā zaļie ļoti atbalstām. Es neko neteikšu par uh, grafiku, bet bija arī jautājums par Nacionālo parlamentu iesaistīšanu. Un tagad būs šīs pusdienu debates ar Nacionālajiem parlamentiem, bet tas vienkārši nozīmē, ka katra attiecīgā parlamenta tirsniecības komiteja tikai būs pārstāvēt, kas ir diezgan maz. Un es gribētu lūgt kolēģus un arī Pabrika kungu kā referentu, lai to varētu paplašināt, lai nebūtu tikai viens cilvēks, kas ieradīsies uz pusdienām uh, Uh, no katra parlamenta stundu vai divas. Viņi tad būtu klāt. Mums ir jāiesaista ļoti nopietni Nacionālajā parlamentu, un tas ir arī bijis solījums ne tikai šeit parlamentā, bet arī daudzās dalībvaltīs. Un pusdienas ar vienu cilvēku no katras dalībvalsts, manuprāt, nav pietiekams. Paldies, un tagad Ticijāna Begīna. Grāci, prezidente. Paldies. Es esmu ļoti izteikusies daudz reižu pēdējos gados par šo jautājumu, un šodien es vēlētos runāt par kādu citu lietu, kaut ko vispārīgāku. Uh, Nē, nav uh, pieticis ar, ar miljoniem Eiropu demonstrācijām, ar, ar uh, tātad, Eiropas uh, Savienības valstu iejaukšanos. Šo nolīgumu um, nu, parakstīja, Valonijas viedokli ignorēja komisija, daudzas Eiropas valdības. Mēs, protams, zinājām, ka tā notiks. Un eh, eh, ka, eh, tas ir stāsts par Dāvidu pret Goliātu bezlaimīgām beigām, bet šobrīd ir tā, ka šis te nolīgums tiešām ir novedis eh, eh, pie eh, tā, ka starptautisko daudznasālo uzņēmumu pārsvars, kurš radīsies, ir pilnīgi neizbēgams un ir skaidrs, ka ehm, vairāki kolēģi, mēdīji ir teikuši, ka ir apdraudēta Eiropas demokrātija un, demokrātija, un tas ir kāda neliela iemesla dēļ. Un e, šis te nolīgums ir ticis e, ratificēts, e, un tieši tāpēc demokrātija šobrīd ir apdraudēta. Tā ir briesmās, tāpēc, ka mēs dodam daudznacionālajiem uzņēmumiem pārāk liels iespējas, un tagad vīda ir pakļauta ekonomiskai izaugsmai. Un kā jau Eiropa vienmēr ir rīkojusies, Eh, eh, tad, tad, tad te ir runa par tādu eh, nepareizu balsošanu. Un tā vietā, lai eh, saprastu, eh, ka eh, šo te vēlēšanu rezultāti var palīdzēt saprast sabiedrību, drīzāk sabiedrība tiek devēta par populistisku un tā tālāk. Un tāpēc es jautāju, līdz kādā mērā vēl tas turpinās notikt. Un, uh, kāpēc eh, komisija eh, joprojām eh, rīkojas, kā tā vienmēr ir rīkojusies. Mums vajadzētu būt drosmīgākiem, vajadzētu būt nopietnām diskusijām un tādām debatēm, kas būtu drosmīgas, vajadzētu tomēr izvēlēties tādus nolīgumus, kas ir daudz vienlīdzīgāki. Um, will... Paldies. Es nezinu, kurš runās NF vārdā Obermajer kungs vai. Jā, paldies priekšsēdētāji. Ar CETA šo brīvās tirzniecības noliegumu jūs uzliksiet skarbu režīmu Eiropiešiem. Uh, Viss publiskais dienas tiks uh, liberalizēts, tur būs tirgus loģika un uh, tiks izmantoti visi pētēji noteikumi, lai neļautu valstīm uh, Uh, īstenot savu uh, leģitīmo uh, praksi, aizstāvēt savus iedzīvotājus par lauksaimniecību. Jūs esat noplacinājuši visu lauksaimniecību Francijā, jo būs ļoti negodīga konkurence. Un jūs atkal un atkal mūsu lauksaimniekiem, kuriem tā jau ir smaga situācija, uzspiežat smagu konkurenci ar kanādiešiem, uh, jo viņi e, izmanto hormonus un antibiotikas, līdz ar to viņiem ir daudz e, zemākas izmaksas. Francijā 42 e, aizsargātie nosaukumi tikai būs aizsargāti no daudziem citiem, kas netiks aizsargāti. Un kas attiec uz starptautiskiem uzņēmumiem, uh, Jūsu procedūras eh, ir slēptas, eh, jūs runājat par publiskajām tiesām, pat ja eh, tiesneši būs starptautisko institūciju pārstāvi, kurus apmaksās pat uzņēmumu bieži vien. Un runājot par Nacionālo parlamentu iesaisti, kas tad būs, ja tie pateiks nē? Vai tad uh, Eh, Eiropas parlaments mm, uzdrošinās šeit pateikt aizverieties, nu, Trumps būs prezidents eh, ASV, un viņš teica, ka viņi izstāsies no PTO un kļūs par eh, protekcionistiem. Vai jūs vēlties turpināt šo dogmu mm, par brīvo tirzniecību, vai tomēr vajadzētu pieņemt tādu saprātīgāku politiku? Paldies! Merci beaucoup! Vēl paldies! Nākamais eh, Daniels Kaspārī, lūdzu. Jā, dargie draugi, mans iespējas arī ir, ka aizvien vairāk cilvēkiem ir bāžas par to, kas mūs sagaida, kas notiks ar globalizāciju, kā izturēsim konkurenci ar Ķīnu, Brazīliju un citām valstīm. Un šodien arī redzam, ka mm, tērauda nozarē strādājošo demonstrē, un tās ir cilvēku bāžas, kas tiek paustas, un uz to mums ir jāatbild. Uh, Un uh, no otras puses 14% darbvieta ar apsverumu ir atkarīgs no ārējās tirzniecības. Mēs uh, zinām, ka uh, rodas arī jaunas darba vietas tādēļ Eiropā, un uh, vai mēs to vēlamies vai nē, globalizācija notiek. Mēs varam vispār nepiedalīties kā Ziemeļkoreja, es tomēr gribētu neizvēlēties šo ceļu, vai arī tad mēs piedalāmies ar uh, visiem spēkiem. Uh, bet tad arī jācenšas šo globalizāciju veidot pēc eh, mūsu principiem. Bet uz kādiem noteikumiem eh, notiks eh, tirsniecība? Mēs nodrošinām starptautiskajā darba organizācijā, kā nodrošināt šīs tiesības, mūsu kulturālo daudzveidību. Un, uh, kā uzlabosim uh, ne tikai lielajiem, bet arī mazajiem vidējiem uzņēmumiem eksporta iespējas, lai arī viņi varētu radīt vairāk darba vietas, kā mēs nodrošināsim mūsu eksportētājiem tirgus pieeju, aizvien vairāk valstu uh, noslēgs savus tirgus. Kā mēs nodrošināsim, lai arī mūsu piegādātāji tie, kas uh, neeksportē, bet kas uh, apgādā eksportējošos uzņēmumus uh, un ir atkarīgi no eksporta, kā mēs turpināsim nodrošināt viņu pastāvēšanu, kā mēs aizstargāsim mūsu lauksaimniecību un vienlaicīgi dosim iespēju uh, produktus ārpus Eiropas Savienības labāk pārdot un aizsargāt geogrāfiskās izcelsmes norādes. Dārgie kolēģi, uz visiem šo, šiem jautājumiem CETA sniedz ļoti labas atbildes. Tagad piecus gadus ir bijušas sarunas. Un, um, mēs šo uh, um, nolīgumu nevēlamies steidzami izdzīt cauri parlamentam. Nē, uh, šis līguma teksts ir bijis pieejams jau vairāk kā divus gadus. Ir pat bijušas vēl sarunas, uzlabojumi par investīciju tiesām. Uh, un arī pēdējo nedēļu precizējumi ir bijuši, un es tiešām gribētu, lai mēs vairāk uh, uzsvērtu to, ka mēs, kā Eiropas parlaments, visus šos septiņus gadus esam bijuši iesaistīti. Protams, ka toreiz jau mēs uh, iestājā, iesaistījāmies arī sniedzot mandātu. Vienmēr ir bijušas viedokļu apmaiņas ar valdību, ar nacionālajiem parlamentiem. Uh, Eiropas parlamentā mēs to esam pat institucionalizējuši, šo te regulāro miedokļu apmaiņu ar eh, parlamentāriešiem, ar darbiniekiem no parlamentiem un politisko grupu vadītājiem. Un tagad 29. novembrī nevar taču būt tā, ka tikai viens uh, dalībnieks no uh, Eh, katras valsts ieradīsies, un tas ielūgums, kas eh, ir nosūtīts eh, Startautiskās tiesniecības komitejām, nacionālajos parlamentos, ir taču domāts visiem, visi, kas grib, var braukt un iesaistīties. Un ja kolēģi uh, apspriež lietas, kas uh, līgumā ir atšķirīgi uh, regulētas, tad tas nav vērtīgi. Bet par lauksaimniecību ar CETA uh, jau nedraud eh, hormonu gaļa Eiropā, bez CETA tieši draud, ka būs eh, gaļa ar hormoniem Eiropas Savienībā. Jau tagad PTO eh, šķīrē tiesās mūs, kā Eiropas Savienības sodu par to, ka mēs šīs lietas neielaižam Eiropā ar CETU, mēs tieši nodrošinām, ka šāda gaļa nebūs Eiropā. Viņi varēs eksportēt gaļu, kas atbilst mūsu standartiem, neko citu. Es zinu ziņojums par uh, lauksaimniekiem Kanādā, ka tagad jau saka, mēs mainīsim visu ražošanas veidu un izmantosim šos augstākos Eiropas Savienības ražošanas standartus, lai ražot savādāk. Viņi šos augstos standartus lietos ne tikai eksportam, bet lai reklamētu savus produktus arī Kanādā, ka viņi varēs pārdot saviem klientiem gaļu bez hormoniem. Tātad mēs eksportējam mūsu standartus, mēs tos nodrošinām, un arī attiecībā uz geogrāfiskās izcelsmes norādēm mēs neko neierobežojam. Tā tas nav. Patiesība ir tāda, ka, uh, jā, ne visi uh, Francijas uh, uh, nu, uh, izcelsmes norādes tiks aizsargātas, bet šodien Kanādā nav neviens aizsargāts. Un arī ar CETA uh, visi 1400 uh, Eiropā tiks aizsargāti. Un mēs beidzot uh, esam panākoši to, ka Ziemeļamerikā kāds vispār ap, akceptē kaut ko tādu kā aizsargāts geogrāfiskās izcelsmes norādes. Un, uh, ja Kanāda to akceptē, tad varbūt arī citi akceptēs, un ja uh, CETA mēs pārstrādāsim pēc eh, pieciem vai desmit gadiem, tad varēsim pateikt kanādiešiem, tagad mums ir 140 eh, iekšā, tad mēs gribēsim varbūt 200 vai 300 no mūsu eh, geogrāfiskās izcelsmes norādēm, lai tās būtu aizsargāts. CETA nav drauds, CETA ir progress, lai mūsu lauksaimniekiem palīdzētu šajā aizvien skarbākajā konkurencē. Un arī par komunālajiem pakalpojumiem tur nebūs nekāda piespiedu privatizācija, kultūras joma ir aizsargāta, un tāpēc es tiešām aicinu šogad eh, komitejā atbalstīt šo uh, nolīgumu un pēc iespējas arī balsot plenāru sēdē vēl šogad, lai nākamā gada martā tas varētu stāties spēkā. Es aicinu arī, lai dalībvalstis atbalstītu šo tiešām ļoti labo nolīgumu, bet galvenais es aicinu īstenot taisnīgas debatas. Lūdzu, nesējiet bažas, kas var būt varbūt pamatots, bet kas nav nekāds saistīts ar šo līguma tekstu. Es aicinu um, um, skaidri noteikti pilnvaras, jo pēdējo nedēļu haoss bija vienkārši apkaunojošs. Eiropa būs demokrātiska tad, kad katrs līmenis lems par to, kā, par to, ko tas ir atbildīgs. Un tāpat kā pašvaldībām nepatīk, ka mēs viņiem kaut ko mācām, tad mums arī nepatīk, mums ir jāsaka, ka Eiropas lēmumi ir jāpieņem šajā līmenī, mums ir jādara viss, lai uh, arī turpmāk Eiropas Savienība var būt tā, kas veido globalizāciju, un mēs esam parādā to mūsu vēlētājiem, ka mēs nevis vienkārši pieļaujam globalizāciju, bet to arī ietekmējam un veidojam. Dankeschön, un nun... Paldies, un tagad eh, Marija Rēna. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, man grūti eh, runā tagad pēc eh, Kaspārija kunga, bet uh, godīgas uh, debates eh, eh, nav tādas, kur no Otingera mutes tiek eh, kritizēti un apvainoti citi pasaules reģioni. Komunikācija notiek no abām pusēm un ne tikai no vienas puses. Otrā lieta. Jā, protams, mēs esam viensprāts par starptautisko tiesniecību. Mums ir nepieciešama šāda tiesniecība un tā pastāv ir noteikumi, un mēs esam par tiem vienojušies, bet problēma ir tāda, ka Eh, šajos noteikumos viss nav garantēts. Un eh, tad, kad mēs redzējām, ka valoņi uzdeva eh, jautājumus par virkni jautājumu, par virkni noteikumu jau divus gadus, un viņi nesaņēma atbildes, tāpat kā mēs šeit parlamentā jau divus gadus uzdodam jautājumus bez atbildēm, nu tad kaut kādā brīdī uh, tiek ieņemtas pozīcijas, un varbūt tās ir tādas ļoti spēcīgas pozīcijas, bet tās tika ieņemtas. No otras puses, es tomēr gribu pateikt, ka uh, Ja nebūtu bijusi neskaidrība par šo jaukto nolīgumu raksturu, ko ievies nevis Valoņi vai Beļģi, un mm, vai vēl kāds cits, mm, vai kāda cita maza valsts Eiropā, šis uh, uh jautājums tika izlēmts padomē. Francija un Vācija to izlēma, un komisija uz to atbildēja politiskā uh, plānā, sakot, ka mēs šo nolīgumu uzskatām par jauktu nolīgumu. Tad, kad bija šāds uh, nolīgums uh, par to, ka šis ir jauks nolīgums, tad uh, šeit uzsver arī, ka Eiropas kopientiesas uh, lēmums uh, Uh, to nevarētu apstrīdēt neviens ne otrs. Tagad mums ir politisks lēmums, un mēs apsūdzām, ka kāda dalībvalsts veic savu darbu. Tātad Tik līdz ir kompetences, tad valstis pilda šīs kompetences. Eh, un šeit gribētu vienkārši uzsvērt, ka ja šī demokrātiskā asamblēja, kas, protams, ir tā, kā tāda jārespektē, eh, un dalībvalsts, ja tām tiek eh, dotas kompetences, tad tās ir tikpat demokrātiskas kā šis parlaments. Tātad ir jābūt skaidrībai par šo te jaukto nolīgumu raksturu un nevajag nevienu a, apvainot. Tātad es aicinu nogaidīt Eiropas kopientiesas lēmumu pirms balsot par šo nolīgumu, jo mēs nelīz, nezinām, par ko tad mēs balsojam, mēs nezinām, kādas tad ir šīs ekskluzīvās uh, Eiropas parlamenta kompetences un kādas ir dalībvalstu kompetences. Tātad mēs balsosim par kaut ko, kas stāsies spēkā tādā pagaidu režīmā, bet mēs nezinām, uh, Uh, vai tas tās iespēkā vai neņemot vērā mūsu kompetences, vai tiešām ir jāpievieno vēl uh, problēmas, ir šīs uh, interpretīvās deklarācijas, tie ir, uh, kas tad ir instrumenti, kas ir šīs deklarācijas, un uh, vai tās ir vienpusējas valstu deklarācijas, un šie trīs atšķirīgie statusi nozīmē, ka mēs vēl nezinām, par ko mēs šeit balsosim parlamentā. Piemērs. Mēs uh, balsosim par nolīgumu ar Kanādu, kurā ir iekļauts ICS. Un tomēr Beļģija ir teikusi, mēs neratificēsim nolīgumu, ja ICS netiks mainīts, kas nozīmē, un Petričkungs arī mums kaut kas ir jāsaka, ka nebūs tāds ICS, kā tagad tas ir piedāvāts. Kāds tad tas būs? Mēs tātad balsosim par ICS Eh, par tādu, kāds tas tika piedāvāts, mēs zinām, ka tas netiks ratificēts, jo viena dalība valsts to netaficēs, līdz ar to tas nevarēs stāties spēkā. Komisija mums saka, mēs uzņemamies eh, to mainīt, bet mēs nezinām, kāds būs šīs izmaiņas. Tātad mēs balsosim par uh, vienu ICS versiju, kas tiks mainīta, un mēs nezinām, vai tā tiks pieņemta, un tomēr mēs par to balsosim šos Eiropas parlamentā. Es domāju, ka tas ir tāds amatierisms, neticami, ka tā var rīkoties. Un priekšsēdētāji jūs ļoti pareizi teicāt, ka ir jārespektē šī demokrātiskā a, institūcija, bet mums ir jāveic savs parlamentāriešu darbs. Nevajag vadīties pēc kapitāla. Mēs Eh, esam tiesīgi saņemt visu informāciju, konkrētu praktisku informāciju par to, par ko tad mēs precīzi balsosim, un tikai tā mēs varēsim uzticam strādāt. Mums uzbruks uh, iedzīvotāji, sakot, jūs nospiedāt zaļo podziņu, bet nezinām pat, uh, ko jūs pieņēmāt, uh, vai arī jūs nospiedāt sarkano podziņu, jo nezinājāt, par ko balsojat. Es tātad prasu to no padomas komisijas un parlamenta. Mhm. Merci beaucoup. Lielas paldies. Tā, Kulskungs, lūdzu. Kiitoksia. Kiitoksia, puheenjohtaja. Paldies, priekšsādātāji. Pēc eh, šiem eh, diviem eh, ļoti labajiem izteikumiem no Kaspārī kunga un Arēnas kundzes man varbūt ir jācenšas pateikt kaut ko nomierinošu. No jo arī šīs debats, kas notiek šodien šeit un kas arī tika eh, īstenots dalībvalstīs, ir pierādījušas, ka tirzniecības politikā joprojām ir eh, vēl daudz nedrošības. Komisija tagad arī ir klāta, un tāpēc es gribēju pajautāt, kura Eiropas Savienības dalībvalsts eh, komisija un padomēji ir ziņojusi, ka šī valsts ciestu no šī uh, brīvās tiesniecības nolīguma vai uh, būtu kaut kā pret to. Man bija iespējas, ka visas dalība valstis, uh, eh, vienalga, ko valdība domā par integrācijas padziļināšanu, uzskata, ka mums ir vajadzīga brīvā tiesniecība un ka tieši Eiropas Savienība uh, Uh, ir tā vieta, kur mēs varam uh, veidot šādu brīvu tirzniecību ar kopīgiem noteikumiem. Un tas ir vienkāršāk nekā, ja dalību valstīm būtu tas jādara pašām. Un tieši runājot par šo te CETA līgumu, es esmu no nelielas dalību valsts. Pie mums uh, konservatīvie un komunisti no abām nometnes pusēm kontaktējas ar mani un saka, lūdzu parūpējies, lai uh, CETA tiktu pieņemts, lai mums būtu jauni līgumi, kuģu būvētavās un tā tālāk. Un man personīgi tas ir tāds ļoti interesants fakts, kad es novēroju, eh, jā, protams, ir arī nevalstiskās organizācijas, kas eh, ir ļoti aktīvas sociālajos mēdījos, bet eh, visa šī politiskā spektra piekrišana uh, vienprātīgā piekrišana CETA nolīgumam. Tas ir ļoti interesanti. Šeit netiek būvēti mūri starp politiskajām partijām šajā jautājumā. Runājot par mūriem, šodien tika vairāk kārt eh, norādīts eh, uz ASV prezidentu Trumpu, eh, sakot, ka viņš varbūt to tā tieši nedomāja, ko viņš teica. Uh, Un eh, dažkārt varbūt tiešām ir tā, ka cilvēki runā par vienu, bet uh, domā to drīzāk pārnestā, ne tiešā nozīmē. Nu, pagaidīsim, uh, kā tas būs, bet es domāju, ka šī komiteja ir diezgan viensprātis, ka CT ir jāīsteno, un tad vēlāk redzēsim, kā uh, nākamā valdība ASV ar to rīkosies vai virsīs tos priekš vai nē. Tātad šis ir jaukta tipa nolīgums Un līdz ar to tagad eh, mēs esam situācijā, ka šī uh, nolīguma ratifikācija nav vēl īsti droša. Es domāju, ka nākotnē tiem vajadzētu būt Eiropas Savienības nolīgumiem, lai šī procedūra būtu vienkāršāka. Protams, būtu uh, interesanti uh, uzklausīt arī kopientiesas lēmumu. Uh, Bet es personīgi uzskatu, ka ja mēs vēlamies turpināt attīstāt eh, Eiropas Savienību, eh, kas ir eh, neatkarīgu valstu savienība, tad tomēr tiesniecībā mums vajadzētu rīkoties kopīgiem spēkiem Eiropā. Es esmu priecīgs, ka CETA nolīgums tiek skatīts tālāk un cerams arī ratifikācija nacionālā līmenī drīz notiks, lai šo nolīgumu varētu pēc iespējas drīzāk arī uh, īstenot. Gribētu arī uh, konstatēt, ka kamēr debats tomēr bija atklāts un labas, tad tomēr, ja mēs uh, diskutējam uh, atklāti, ir svarīgi, lai viss, kas var tikt saprast nepareizi, uh, mums ir jāapzinās, ka tas arī tiks saprast nepareizi, un mums kā likumdevējiem un parlamentāriešiem ir jārunā skaidri vienmēr, un uh, uh mums arī jāsaprot, uh, pareizi tas, ko citi saka. Nevajag izteikt tādus politiskus um, izteikums un po politiski nepareizi izprast to, ko citi saka. Tiesniecības jautājumi ir viens no mūsu galvenajiem jautājumiem. Mums ir jārod vienotība, lai nāktu labāku situāciju mums un mūsu reģioniem. Paldies! Emanuels Mēls, lūdzu. Oui, moi je, je... Jā, Man tas šķiet ļoti pozitīvi, ka sabiedrības eh, viedoklis iesaistās eh, diskusijās par CETU. Tas ir ļoti labi, un mums parlamentāriešiem vajadzētu par to eh, priecāties, jo šie jautājumi tagad ir ļoti aktuāli plašsaziņas līdzekļos, nevalstiskajās organizācijās. Tas ir ļoti labi, tas nozīmē, ka tas ir jautājums, kas cilvēkus interesē. Uh, Un uh, acīm redzot, uh, tas man šķiet pavisam skaidrs, ka cilvēki ir sapratuši, ka ir riski un ir iespējas, un tas ir ļoti labi, ka ir šīs debatas. Katrā ziņā no tā nevarēsim izvairīties, jo visi runā par Donaldu Trumpu, bet viņa kampaņā ļoti daudz par to tika runāts par brīvo tirzniecību. Uh, ne tikai republikāņu pusē, bet arī demokrātu pusē, lai zinātu konkrēti, vai uh, naftai ir bijuši pozitīvi vai negatīvi efekti. Tās bija debats, kas notika ASV, un uh, rezultāti nemaz nav tik spīdoši. Tātad nevajag būt pārsteigtiem, ka ir tāds pašs debats Eiropā. Tas ir ļoti labi. Tā pašā laikā es nesaprotu tos, kuri saka, jā, uh, eh, cetas. Uh, pretinieki, viņiem ir tādi nesaprātīgi argumenti, un ja jūs esat pres, pret šo nolīgumu, tad jums ir nostāģija pēc Ziemeļkorejas vai PSRS. Nu labi, tad ir par Valoniju. Es šajā parlamentā redzu, ka tad, kad kāda neliela valsts kā Luksemburga nobloķē visu fiskālajā jomā, tur neviens neskatās, bet tad, kad ir reģions, kas ir, starp citu, uh, lielāks nekā vairākas valsts Eiropas Savienībā uzdod jautājumu, jo tas ir jaukts uh, nolīgums, tad visi sāk satraukties. Nu, godīgi sakot, uh, Polmanietes uh, runā, kurš ir Valonijas premjers, viņš pauda tikai ļoti saprātīgas bažas, kas pastāv visās dalību valstīs. Uh, Es nezinu, kāds ir Vācijas vai uh, Lielbritānijas debātas, bet Francijā, ja būtu referendums par CETU, tad jūs redzat rezultātu. Ko es ar to gribu teikt? Bažas, kuras pauda Valonijas uh, valdība, tās pastāv lielākajā daļā Eiropas valstu. Tas par šīm debatēm. Tālāk, ja mēs uh, skatāmies nopietnu uz tekstu, uh, Ir vairāki jautājumi, kur nav īsti atbildes, tur nav saņēmis ne no parlamenta dienestiem, ne komisijas, ne padomas uh, atbildi. Tas ir ekonomiskais ieguvums, jo, ja mēs paraugāmies uz CETA, tas nav pārāk uh, ambiciozs runāt par uh, ekonomisko iegau, ieguvumu. Jā, brīvā tirzniecība, tas būs labi, izaugsmē un tā tālāk, bet ir eh, daži, daudz nav, bet daži pētījumi ir, bet arī tur nav liela skaidrība par to, kāds būs ekonomiskais ieguvums. Par kas pārīkunga teiks to? Proti, ko CETA dos Eiropas Savienības lauksēmniecībai? Nu, lietas tomēr ir nedaudz sarežģītākas. Jā, ir lielopa gaļa, eh, cūgaļa, ražotāji grib tās eh, ievest Eiropā. Uh, bet ir arī Brexit uh, uh, situācija. Kā tad rīkoties šajā ļoti konkrētajā situācijā, jo uh, būs šī gaļa, kas tiek ievests caur Liebritāniju? Nu, tas ir vēl viens jautājums. Uh, trešais jautājums. Ir ļoti daudz bažu par uh, dažādām deklarācijām, interpretācijām, kopējām deklarācijām, kas tagad ir uz galda. Par to vajadzētu runāt. Tad, kad es uh, raugos uh, uz to, tad tur ir eh, ICS nav savietojums ar Eiropas likumdošanu. Vismaz Francijā arī eh, ir jautājumi par konstitūcijas savietojumiem ar dažiem noteikumiem. Piemēram, ir dokuments, kur eksperti parāda, ka ja mēs nebūsim eh, piesardzīgi, tad būs noteikumi, kas būs pretstatā Francijas konstitūcijai. Tātad legalitāte, leģitimitāte, tie ir svarīgi jautājumi. Vācija saņēma optaut mehānismu attiecībā uz pagaidu piemērošanu, arī Beļģija, bet citas valsts, vai tās, tas, tas skar vai nē, es nesapratu. Varbūt, ka es esmu muļķis, bet es nesapratu. Tajā pašā veidā ir komisijas deklarācijā piesardzības princips, bet uh, interpretatīvajā instrumentā nav piesardzības instrum, um, principa. Un mēs zinām, ka PTO uh, Uh, to arī apkaro uh, Kanādu un ASV. Tātad, kuru tekstu izvēlēties? Ir daudz uh, jautājumu, uz kuriem nav atbilžu, un tas nav nekādas fantāzijas, tā nav nostāģija pēc PSRS, tie ir vienkārši parlamentārieši, kas dara savu darbu. Vajadzētu saņemt atbildes uz šiem jautājumiem. Uh, un arī to vajadzētu diskutēt. Bet vēlreiz priecāsimies, ka Eiropas pilsoņi uh, diskutē par šiem jautājumiem un interesēs par to, jo nekas nav sliktāks uh, uh, kā tas, ka cilvēki domā, ka viss notiek aiz slēgtām durvīm. Tātad turpināsim šīs kaismīgās debatas. David Martin. Davids Mārtiņš. Paldies priekšsēdētājiem. Es nezinu, vai padomu ir atbildēs visiem jautājumiem. Es domāju, ka ir um, tiešām uh, grūtības ar izpratni, kas notiek uh, um, padomas un uh, komisijas pusē. Jā, bet komisija ir izdarījusi labu darbu, tas ir bijis tā katrā fāzē, un jūs jau pieminējat to savā ievadrunā, ka padome tas, ko Mariči teica, eh, ir ļoti labi arī, ka mm, parlaments tik iesaistīs šajās disk diskusijās. Un eh, šeit eh, parlamentu priekšsēdētājs iepratīja kanādiešiem un citām Eiropas Savienības institūcijām ļoti skaidri pateica, ka, protams, ka parlamentam ir jāvar izteikties un paust savu viedokli. Mans jautājums drīzāk ir domāts padomē, kā jau kolēģi teica. Uh, ko nozīmē Vācijas, Polijas un Bēļģijas paziņojumi par uh, pagaidu piemērošanu un ar kādiem noteikumiem šī pagaidu piemērošana var, varētu tikt apstādināta. Vai runa ir tikai par ekskluzīvo Eiropas Savienības kompetenci, un ja jā, tad eh, tas būtu pretrunā līgumam un par, eh, pretrunā Eiropas parlamentu lomai, Nu, ko nozīmē Eiropas parlamenta piekrišana, ja dalība valstis jebkurā laikā var padarīt piemērošanu atkarīgu no līguma daļas. Un eh, tā tad eh, tā ir mūsu kompetence un Eiropas demokrātija tas nenāks par labu. Es piekrītu arī Marijai Arēnai, jo, manuprāt, mums vajadzētu apsveikt Valoniju, ka viņi izmantoja šo kompetenci bet faktiski viņai nevajadzēja būt šādai kompetencijai, jo saskaņā ar līkumu ir tā, ka mēs esam parlaments, kurām ir šī ekskluzīvā kompetence ratificēt, un citādi ir arī vēl pārpatumi, ko nozīmē, ko nozīmē šī ekskluzīvā kompetence, piemēram, sadaļā par uh, ilgspējīgu attīstību. Tur ir vienošanās, ka 22. 23. 24. 4. nodaļa Eh, ir jāievēro kompetences starp dalību valstīm un Eiropas Savienību. Kā tad izskatās šis jautājums ar sadalījumu starp Eiropas Savienību un dalību valsts šajā sadaļā? Būtu labi to uzzināt, kā tur tas ir noteikts. Jo vēsturiski raugoties eh, sadaļas par uzspēku attīstību tika uzskatīts par ekskluzīvu kompetenci. Vai tas ir mainījies, vai ir kaut kādi jauni elementi, kas ir tikai dalību valstu kompetencē, būtu labi to uzzināt. Ja mēs raugāmies arī vēl tālāk par cetu ko nozīmē šis paziņojums par ICS Beļģijā. Vai nozīmē, ka mums ir jānogaida, vai būs jauna ICS forma, pirms mēs varēsim uzsākt sarunas ar Vietnamu, Singapūru un šīm nolikumiem, vai arī tas ir atsevišķs atklājums jautājums, vai mēs varam turpināt strādāt. Es nezinu, kā tas ir eh, realizējams kā tiktu teikts, ka ICS vienam līgumam ir viena veida, un savukārt citam ir cits veids. Nezinu, vai to tā varētu darīt. Tad ir vēl jautājums par uh, lauksaimniecības paziņojumiem. Ko tas nozīmē? Vispār nav nekādas definīcijas uh, tam, kas ir šis slieksnis, kāda, kāda slieksni ir jāpārkāpj pirms uh, var izmantot aizsardzības klauzulas vai aizsardzības pasākumus. Uz līguma nav šādas aizsardzības klauzulas. Uh, kādā formā šie pasākumi notiks. Kad būs atbildes uz to, bet faktiski vajadzētu būt padomē klāt un padomē vajadzētu atbildēt šo jautājumu. Es ceru, ka viens no abiem pārstāvjiem būs spējīgs atbildēt, droši vien jau kā nē, bet varbūt cerams, ka es eh, kļūdos. Un mums patiešām pirms komisija uzsāks runāt, eh, tad eh, vajadzētu šis jautājums uzklāt. Paldies, Prūsta kungs, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Man arī, tāpat kā mans kol grupas kolēģim, eh, ir liels prieks, ka beidzot eh, šis eh, nolīgums varēs tikt parakstīts, jo ir paveikts milzīgs darbs no visām pusēm, daudzus gadus esam strādājuši. Un, jā, mums ir arī jāpliecina um, institūciju ticamība. Uh, Mēs taču definējam sarkanās līnijas, noteicām noteikumus, un kā tad mēs tagad varētu balsot pret šādu nolīgumu, ko paši esam izstrādājuši. <clears throat> Jā, bet izanalizējos uh, nolīgumu, tomēr ir jāuzdod virkni jautājumu, skatoties uz uh, vienas vai otras puses attieksmi. Es piekrītu jums, priekšsēdētāji. Uh, Jā, mēs uh, varbūt kļūdaini eh, izlēmām, ka šim nolīgumam ir jābūt jauktam nolīgumam. Un jautājums komisijam, komisijai Es domāju, ka varbūt ir pienācis laiks, lai nacionālajie parlamenti būtu aizvien vairāk iesaistīti šajos tirzniecības nolīgumos, bet tad varbūt ir jāmaina noteikumi, ir jābūt eh, beidzot drosmīgiem, vai vienprātības noteikums ir labs, vai tomēr vajadzētu pāriet uz kvalificētā vairākumu eh, un kvalificētā vairākumu atbalstu. Un, eh, Varbūt kāds reģions ar trim miljoniem uh, iedzīvotāji drīkst apturēt visas Eiropas Savienības nolīgumu. Nu, es nezinu, tur eh, mums, ja mēs eh, ejam šīs tendences virzienā, tad varbūt ir jāmaina noteikumi. Man patīk eh, koherence. Jā, protams, labi, ka iedzīvotāji runā par šo nolīgumu. Redzēsim, vai viņus tikpat ļoti interesēs Singapūras vai Vietnams nolīgums CETA un TAFTA. Um, Varbūt, ka tur ir zināms finansējums nevalstiskajām organizācijām un lai tieši par šiem līgumiem runāt. Man patīk, ka tiek uzdoti labi jautājumi, man eh, nepatīk dažādas puspatiesības un meli, un es negribu nevienu kritizēt, un tomēr es gribētu uzdot uh, jautājumu Pirms diviem, trim mēnešiem eh, komisija divas stundas eh, Valonijas parlamentā izteicās, un jo jau bija tik daudz uh, problēmu, kāpēc tad gaidīt pēdējo brīdi, lai uzdot šos jautājumus, jo es redzēju šo konferenci un nebija neviena jautājuma. Dokuments bija pieejams. Uh, uh, un neviens jautājums netika uzdots. Un kas mani pārtrā, pārsteidz, Eh, Maņietis kungs uzdeva vilk, virkni jautājumu un pauda bažas, kas viss ir leģitīmi, bet 80% eh, eh, gadījuma atbilde bija nolīguma tekstā. Jā, nu ir taču komisija, ir šī interpretatīvā, interpretatīvais pielikums un var atbildēt uh, Morela kungam, kurš, eh, jā, man arī ir uh, prieks, ka um, lauksaimniekiem Francijā ir, zinām, teikšana, bet uh, um, Ozo kungam tomēr grib teikt, ka viņam vajadzētu pārlasīt uh, ziņojumu, jo Kaspārī kungs teica, ka nevar ievest hormonu gaļu. Un, uh, arī kanādiešiem būs visa savu ražošanu jāpaskatās. Eh, bet uz lielbopa gaļu, Manuēl, tev ir taisnība, bet mēs uzdosim jautājumu komisijai. Es uzdevu jautājumu un es saņēmu atbildi. No 2013. līdz 2015. gadam 0% no gaļas, vienalga vai tā būtu svaiga vai saldēta, eh, tika importēta eh, Lielbritānijā. Tātad ir jāuzdod jautājumi, jāsņem atbildes, jā, bet nevajag neko izdomāt. Ir jābūt patiesām debatēm, ir jāiesaist nacionālajie parlamenta, bet tas, kas notiek par CETU, par to jau mēs vakar runājām, par šajā te tiesniecības politikas dienā, ir visi šie cilvēki, kas ir pret visu. Mums ir uh, jāīsteno saziņu komunikācija un šeit ir jāiesaist aktīvāk uh, gan nacionālajie parlamenti, gan uh, dažādas asociācijas, lai mēs varētu veidot komunikāciju. Man tiešām ir apnicis, ka daži um, politiķi cenšas mums ieskaidrot, ka ja mēs izgāzīsimies kādā uh, Uh, tirzniecības nolīgumā to nenoslēgsim, tad situācija būs uh, katastrofāla. Tātad, ja nenoslēgsim uh, cetu, jā, nu vai mūsu lauksaimnieki ir aizsargāti, bet tie 42 uh, izcelsmes uh, norādes, kas ir um, aizsargāts, tur bija, vai tur bija problēmas ar eksportu, ar viltošanu, Tātad vēlreiz, ja mūsu, uh, vai mūsu uh, uzņēmumiem ir pieeja uh, Kanādas tirgumu, vai mūsu lauksaimnieki, mūsu līdzpilsoņi, mūsu uzņēmumi ir aizsargāti, tie tie jautājumi, kas ir jāuzdod, kāda ir tagadējā situācija, kur mēs varētu nonākt ar CETA. Uh, varbūt labākā situācijā ir šīs drošības klauzulas, pārskata klauzulas, jā, uh, mēs varēsim aizsargāt, mēs varēsim uzlabot uh, situāciju, bet vai CETA uzlabo vai pasliktina situāciju? Tā uzlabo situāciju. Tātad eh, ar šo vilcināšanos mēs zaudējam katru dienu mūsu lauksaimniekiem, mūsu līdzpilsoņiem, mūsu uzņēmējiem, un es tiešām ceru, ka viss ātri virziesies uz priekšu un ka mēs varēsim atbildēt uz visiem jautājumiem mierīgā veidā. Uh, Nu jā, ICS ar eh, pagaidu piemērošanu, eh, tas neskar un eh, miņete runāja par tiesnešiem. Tā mēs varam strādāt un uzlabot um, šo situāciju, bet šīs 1500 lapušu uh, nolīgums būs iegums gan uh, Kanādai, gan ES. Mm. Yeah, I, I guess, uh... Es eh, domāju, ka pirmkārt ir eh, ļoti svarīgi, lai tiešām būtu sabiedrības debates par tirdzniecības nolīgumiem. Uh, Un eh, tas eh, nav jautājums eh, pār vai pret lielākajā daļā gadījumu, bet tas atspoguļo to, ka mūsu tirzniecības politika ir tradicionāla tirzniecības politika par tarifu samazināšanu un muitas vienkāršošanu, un tas attiecās uz jomām, kuras ir ļoti svarīgas un kas ir pelnījušas demokrātisku pārbaudi. Tā ka, manuprāt, ir nepareizi ierosināt to, ka Eh, mm, parlaments nav demokrātiskai institūcija, tomēr tas nozīmē, ka mums ir jāuzņemās eh, atbildība par mūsu pienākumiem. Un eh, man, esmu sarazinātā pār to, ka jautājumi šajā parlamentā, kuri atspoguļo daudz no jautājumiem, kurus dod daudz no dalībvalstīm, ka tie tiek skatīti divus gadus pirms Nu, tātad eh, padomē bija iespējams ātri eh, panākt eh, paziņojumu Eiropas līmenī, skaidrojot visas lietas. Ir svarīgi, lai būtu spēcīgāks vēstījums, formulējums. Un es atbalstu precizējumus. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi būtiski, lai cilvēki zinātu, par ko viņi balso. Bet grūtības šeit ir tādas, ka daži no šiem precizējumiem patiesībā situāciju padara daudz sarežģītāku. Un līdz ar to, ja mēs Eh, skatāmies, kādi ir jautājumi. Tas, ka ir paziņojums no Slovenijas, Polijas, Beļģijas, eh, jūs visi eh, konkrēti lūdzat konkrētas izmaiņas līguma tekstā attiecībā uz investoru statusu, attiecībā uz jauno pārstīto statusu saistībā ar investīciju tiesu sistēmu. Un Komisija konsekventi ir atbildējusi, ka teksts no jauna netiks pārskatīts tā, kā, e, kā, e, par ko mēs balsām Eiropas parlamentā, jo e, Beļģijas nostāja ir skaidra un citas ir ierosinājuši, ka viņi mm, noteiks nu, veto, ja deklarācijas tiks piemērotas, un tas nozīmē, ka būs tiesu sistēmas reforma pirms mēs tiksim līdz Nacionālo parlamentu balsojumu un ICS stāsies spēkā. Mēs, kā deputāti, šajā procesā atteiksimies no savas lomas, ja tas notiks pēc balsojuma Eiropas parlamentā. Un es domāju, ka daļa no mūsu lomas aizstāvot Eiropas uh, prerogatīvu ir to visu uzņemta nopietni. Uh, vajadzētu būt absolūti skaidram, kāds ir process, kādā veidā Eiropas parlaments darbojas un kas notiks, ja šī procesa beigās joprojām. Jo Eh, nebūs nepieciešamās reformas, lai eh, risinātu sabiedrības pieprasījumu. Un tad eh, konvencijas beigās, kas tiek citēta, ir skaidrs, ka pasāk hierarhijas starp dažādu veidu instrumentiem. Un nav skaidrs visās šajās deklarācijās, interpretējošajos instrumentos un visā citā uh, Kāda ir šo instrumentu hierarhija? Un es varu piekrist eh, tam, ka mums ir nepieciešama skaidra analīze no komisijas puses attiecībā uz to, kas ir juridiski saistoši, eh, kāda eh, ir ietekme, tāpēc ka treškārt daži no, daži no šiem lietām ir pretrunīgs. Vairākas no deklarācijām un šis te instruments Eh, runā par eh, to, ka lēmumus ir jāpieņem CETES vienotajā komitejā, lai eh, īstenot atsevišķus elementus. Un manas personīgās bāžas, kas saistās ar šo te instrumentu, ir vīde, ir vīdes standārti, kam ir jākļūst pāri saistošiem. Tas būtu solis uz priekšu, lai veicinātu šo te ilgspējas attīstības nodaļu ar šādiem uh, saistošiem standartiem. Un galu galā uh, pozīcijas rezolūcija šķiet, ka tā bija komisijas deklarācija attiecībā uz uh, Vācijas konstitucionālo spriedumu par to, ka nākotnē nebūs uh, lēmumu. Tas, tā ir tieša pretruna starp diviem elementiem. Un uh, kamēr, nebū, kamēr nebūs skaidrs, kāda ir hierarhija, kā tiek risināts pretrunas, manuprāt, uh, tad tiešām būs ļoti sarežģīti eh, lūgt eh, parlamenta deputātiem balsot par kaut ko eh, tādu, kas izslīd no rokām. Un, manuprāt, tā nav atbildīga demokrātija, tā nav pareiza parlamenta pārbauda. Paldies! Paldies, paldies, Dobermajer kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Šis jautājums šodien tika pieminēts. Uh, Tas ir ļoti svarīgs debates, atkal debates. Saprotu, ka daži kolēģi jau to uzskata drusku par uh, apgrūtinošu, jo atsimredzot netiek gaidīts, ka arī rezultāts, rezultāti parādīsies un ka šie rezultāti tiks arī visur pieņemti, arī parlamenta līmenī, un uh, tas viss ieplūdīs parlamentā, jo viss pārējais būs tā, ka tāda nodarbinātības terapija un būs žēl to izšķērdot to laiku, bet tomēr. Uh, būs arī balsojumi dalību valstīs, un viss, kas šeit tiek ieskicēts, un kādas problēmas varētu vēl būs, un kāda iebilduma būs, tas būs ļoti svarīgs, starp citu, arī manā valstī un manā lēmumā Austrijā arī mūsu parlamentāriešiem. Tad ir ļoti labi, ka šīs problēmas tiek ieskicētas. Otrais punkts. Es uzskatu, ka ļoti interesanti, ka nemitīgi ir jāatvainojas, ka ir bažas, skepse, jautājumi. Uh, Un vienmēr jāsaka, ne nu jā, tas nebija domāts populistiski. Vajadzētu palikt uh, stabili uz zemes. Kā parlamentāriešiem man ir pienākums uzdot jautājumus, paust bažas un uzklausīt uh, pilsoņu bažu un tās pārstāvēt. Šai sakarā varam tikai apsveikt valoņus, ka viņiem bija drosme uh, savas iebildes, pamatoties uz savā konstitūcijā paredzētām tiesībām, arī izteikt un argumentēt. Es būtu vēlējis, lai arī Austrijas federālā valdība arī būtu bijusi tikpat spēcīga un arī būtu paudusi šaubas un bažas par eh, diskutētiem jautājumiem no Austrijas. Divi konkrēti punkti, kurus es visā šajā nesaklausu un kas, diemžēl, arī nav iekļauti. Man būtu ļoti svarīgi bijis, un, manuprāt, arī daudziem no Austrijas, ja šis svarīgais princips uh, piesardzies princips, ja tas būtu bijis liekumā saistoši, bet nevis kā bieži. Jā, saistoši daži ko kolēģi saka, jā, nu vienalga jau tas nebūs, mums, mums ir mūsu standarti, kas ir jāvēro un tam līdzīgi viss ļoti jauki un labi, bet tomēr būtu ļoti labi bijis, ja šis uh, piesardzies princips, Eiropas princips, kas ir kaut kāda zināma veida slieksnis, kad tā vietā būtu bijis šāds saistošs teksts. Un manas esmu arī šeit nobežījies uz šo, par šo eh, regulatoro principu. Tam ir ļoti liela nozīme. Un kā šis princips eh, un šī institūcija, mēs pagaidām vēl nevaram to novērtēt. Mēs nezinām, kāda būs, eh, kāds būs sastāvs, kā tas praktiski izskatīsies. Un viss tas ir, zinām, veida apdraudējums. Tas arī vēl nav precīzi nodefinēts. Un šeit, protams, var šo un to apgalvot, ka. Um, šis tas, ko, par ko mēs domājam, ka tas jau ir noregulēts, bet faktiski tas nemaz tā nav. Es domāju, ka ir arī vēl papildus jautājumi, vai jūs to visu saucat par populismu vai nē, tā cita lieta. Bet es uzskatu, ka par to var diskutēt vismaz vēlākais uh, dalībvalstu parlamentos. Paldies, tagad Fjāner konklūdzu. Paldies, priekšēdētā. Gribētu teikt, ka Eiropas Savienības uh, esence ir uh, jā, visu laiku tiek diskutēts, kā darīsim, ko darīsim, kurš to darīs. Mēs tā kā apkopojam visu par migrāciju, aizsardzības politika, vairākas jomas, par kuriem tagad diskutējam dalību valstīs, eh, par kuriem domāju, ka nav bijis pietiekami daudz izda izdarīts. 57. gadā kāds gudrs teicis, ka jā, eh, muitas savienība mm, ir, nav bijis pietiekami uh, noregulēta, un kopš tā laika esam samērā veiksmīgi veidojuši labklājību līdz pat šim laikam. Līdz pat šim dienām daži cilvēki vienkārši ne, negrib dzirdēt uh, par to, kāda ir realitāte, un tas Eiropas Savienības centrā. Uh, Jā, un muitas savienībā ir šie reģioni, katrs izsakās. Tirdzniecības politikai un Eiropas Savienībai visvairāk skaities reģionos, kur mums šī faktiski ir tas, tā, tā, tā no joma, kurā mums ir kompetence. Es domāju, ja Eiropas tirdzniecības politika ir šādā hausā, tad mūsu pienākums ir jautāt, Tad, ja mēs iesim pa šādu ceļu, tad varētu arī teikt, ja tad Eiropas parlamentam nemaz nav demokrātiskā leģitimitāte. Es uzklausīju preskonferenci ar Māstrēmas kundzi. Viņa neteica, ka mums ir šādas um, juridiskā drošība, bet komisija teica, sūdzējās, ka tas ir tās noliekums. Mēs, tā kā mēs lasām līkumus, interpretējam, mēs ticam, ka esam demokrātiski leģitimēti, mēs uzskatām, ka mums ir šī kompetence, bet uh, politisks iemesls ir, ka komisija bija pietiekami gudra, lai lemtu, kāds tas būs nākošais uh, noliekums. Daži cilvēki uz, saka, ka tas jā, tas bija izcēlē, tas bija labs lēmums. Jautājums par demokrātisko leģitimitāti šeit parlamentā jā, jāprasa, ko tad mēs šeit darām, kāds ir, eh, eh, kā, kā mēs veltījām eh, vairākus gadus laika. Tātad šajā gadījumā tas bija labs politisks lēmums. Vairāk cilvēku, un esmu to dzirdējis, un daudz debašu laikā esmu dzirdējis, ka mēs vienkārši izvirzām jautājumus. Jā, tas ir, mēs to darām, tas ir labi uzdot jautājumus. Pilsoņi uzdot jautājumus. Vai es varētu ieteikt vienu papildinājumu šajā stratēģijā. Kā rast atbildes, dažas atbildes uz šiem jautājumiem? Pēc būtības, paskaidrojot tekstu, es nezinu, kā, cik daudz deklar, deklarācijas, interpret, interpretācijas ir vajadzīgas. Jā, varbūt es arī varētu saprast faktu, ka ceti vienkārši ir ārkārtīgi uh, sarešķīts jautājums, bet uh, daudzi runā par uh, aizsardzības klauzulām, un uh, šeit parlamentā atkal un atkal tiek uzdoti vien un tie paši jautājumi. Varbūt, ka iespējams saņemt atbildes uz uh, šiem jautājumiem, vai vienkārši ir jēga nemitīgi atkārtot jautājumus, atkārtot vien to pašu. Tie, kas visu laiku kaut ko atkārto, bieži vien viņi vienkārši nav izlasījuši, jo tas vienkārši jau ir iekļauts tekstā. Tur ir atbildes. Jautājums par investoru aizsardzību. Es nevaru saprast, kā cilvēki var teikt, kā šodien dzirdējām, esam nobažījušies pirmo reizi šādas privātas tiesas, kas iekļautu un to Valonija. Jā, viņi teica, jā, tur ir kaut kas, ko sauc par investoru aizsardzību. Jūs zināt, tas ir vienkārši joks. Bēģija. Sešdesmit divpusējie noliekumi ISDS. Jā, esam nobežījusies. 2009. gada pēdējie divi ISDS, pēdējie trīs ISDS. Jā, kāpēc toreiz valānieši neprotestēja, kādēļ toreiz nebija šādas debatas? Uh, varētu jau teikt, jā, mēs esam neapmierināti arī eksistējušiem. Nē, nē, bet tas nebija tāds jautājums. Varbūt vienkārši vajadzētu jautāt arēnas kundzei. Viņa bija Bēļģijas valdības eh, locekle. Jā, kas tad bija ar Panamas līgumu? Tas tika parakstīts, to parakstīja Bēļģijas valdība. Vai tā bija būtiska problēma? Kādēļ tas neparādījās uh, toreiz, bet kādēļ parādās tagad pēdējā brīdī? Nav atbildes uz šādiem jautājumiem. Es domāju, ka Beļģijai bija daudz iespējas saņemt atbildes saviem jautājumiem. Būtu interesanti uzklausīt no komisijas, cik bieži, cik reizes komisija ziņoja par CETU padomē. Un cik reizes šeit parlamentām, cik reizes jūs esat atbildējuši uz jautājumiem? Varbūt, ka nemaz nebūtu atšķirība, vai jūs atnākat vai nē, jo cilvēki faktiski neklausās. Loins kungs. Lo, Dank u wel, eh, dank u wel, meneer de voorzitter. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Es arī esmu parlamenta deputāts no Bēļģijas. Esmu no Bēļģijas, gan, gan ne no Valonijas, bet no Flandrijas. Flandrija ir ļoti par cetu. Mana partija NFA ir lielākā partija Flandrijā, lielākā partija Bēļģijā. Mēs esam arī Flāmijas valdībā, esam arī federālajā valdībā. Es uh, klausījos šajā diskusijā, eh, arēnas kundze pārtrauc. Vai nu mēs Bēļģijas iespējam eh, deputātam dosim iespēju atbildēt šiem eh, uzbrukumiem, vai vajadzētu ierobežot šo, šīs debatas uz Bēļģiju. Nē, tas nav, jūs gribat mani pārtraukt, varbūt. Es domāju, ka vai nu mums ir iespēja atbildēt, es uh, varu arī debatēt Bēļģu kontekstā, ja jūs vēlaties. Nē, tagad pavisam mierīgi. Lūnsa kungs runā. Ik ap... Vēlreiz, cienējamies priekšsēdētāja kungs. Ja arēnas kundze varētu pagaidīt, tad gribētu teikt, ka tas nav uzbrukums, bet iedrošinājums. Es vienkārši saku, ka es arī esmu no Bēļģijas un runāju svarīgas partijas vārdā Bēļģijas debatēs. Valonija. Valonijai ir tiesības darīt to, ko tā ir izdarījusi. Protams, ka tā ir tādas tiesības. Valonija ir ļoti demokrātisks fórums. Uh, pietiekami liels, starp citu. Un es uzskatu, ka vienmēr esam bijuši vienās domās, ka mums ir vajadzīga vairāk demokrātijas, un to izdarīja Valonija, un viņam tiešām ir tiesības tā rīkoties. Es arī priecājos, ka arī sociāls un demokrātu politiskā grupa uh, Eh, piekrīts, ap citu riekā ir atbilde, eh, atbalstu, ka dalībvalstīm šajā debatēs jāspēlē svarīga loma un ka dalībvalsts ir jāuzklausa. Otrakārt, tas, ko mēs šeit redzējām nesenajās debatēs eh, pēdējā brīdī, ir, ka ir viens liels labums, proti, ka mūsu saziņa komunikācija šodien notiek daudz vieglāk. Fjāner kungs pilnīgi pareizi teica. Ir akarī daudz jautājumi. Uh, kas tiek uzdot, bet ir ļoti maz atbilžu. Es domāju, ka šodien mums ir vēl papildus arguments to teikt, proti tas, ko dzirdam no Valonijas. Pēkšņi tas uzreiz kļūst ļoti vienkārši, ļoti labi saprotams. Uzreiz ir paziņojums ar atbildēm, un tas ir skaidrs. Politiķi vienkārši vēlas argumentus. Protams, ka mēs vēlamies argumentus, kas atbalsta mūsu argumentus. Uh, piesaucam profesorus, ekspertus, bet, kā jau teicu, pēdējie uh, gali Eiropā, kas um, uzdrošinājās sacelties pret CETU. Jā, bet viņi tomēr apstiprina veselu virkni no lietām. Un uh, paziņojumā ir pateikts, ka CETA nenovedīs pie tā, ka hormonu vistiņas ieceļos Eiropā. Tas tur tiešām ir teikts. Turklāt tur arī teikts, ka mūsu sociālais modelis paliks stiprs. Neviens tam neuzbruks. Treškārt, tur ir rakstīts, ka mūsu valsts iestādes, eh, veselības aizsardzības eh, kompānijas tiks aizsar, eh, aizsardzī, aizsargātas. Tas tur rakstīts. Ceturkārt, nebūs privātās tiesas. Es to nesaku. Valonija to apstiprina. Piektkārt, nebūs nekāds trojas zirgs multinacionālajiem uzņēmumiem. Tas ir būtiski šajā paziņojā, sociālistiskās partijas paziņojumā teikts, sestkārta, nacionālai produkti tiks aizsargāti. Mūsu vietējā lauksaimniecība, mūsu pārtiks produktu kvalitāte tiks aizsargāta. Es jau to nesaku, Valonija to saka, saprotiet man pareizi. Astotkārt, mēs varbūt uh, saņemsim arī iespēju eksportā maziem vidiem uzņēmumiem. Tie ir punkti, kas debatē tiek piesaukti, un tas padara lietu vienkāršāku. Valonija ir veikusi pretestību, un tas ir cits apstiprināt. Vislabākais no tā visa ir, ka tas ir iespējams nemānot nevienu burtu cetā. Tas nav tā, ka pēkšņi nebūtu atbildes uz jautājumiem. Viņi faktiski uzdeva tos pašus jautājumus, un tekstā faktiski nekas nav ticis mainīts, nav jauna ceta tādēļ ir tikai viens cetas noliekums un neviens būtis tajā nav mainīts. Tiek diskutēts par eh, ICS vai ESDS vai kā nu to sauc. Jā, tiek eh, interpretēts šis jautājums, ir arī kondīcijas eh, un tam līdzīgi. Jā, bet ir jāvar izlasīt apstiprinājumu tam tajā visu, ko mēs jau zinām, jau mēnešiem uh, nebūs privātas tiesas, būs neatkarīgas tiesas, pastāvīga tiesu palāta, un tas ir kaut kas, par ko diskutējam jau mēnešiem. Vai tās tagad ir jaunas debatas, it kā tas tagad pēkšņi tiktu ievies, bet mēs jau to visu zinām, un tas ir tiešām skaidri tekstā arī pateikts. Cienējams kolēģis un kolēģi, mēs eh, ļoti labi zinām, par ko mēs balsosim. Tās ir lietas, par ko esam runājuši jau mēnešiem, un mēs tās pazīstam. Gribētu, es tiešām tikko ierados no lidmašīnas eh, no ASV, tikko atbraucu, sekoju vēlēšanām, dzirdēju arī Donāla Trumpa pirmo runu, un es varētu iedomāties, ka kreisie, ekstrēmi kreisie zaļie, Jā, varbūt viņi ir drusku tā laimīgi par šo rezultātu, jo tad viņi nemaz nav vieni paši. Viņi nav vieni paši savā cīņā pret brīvo tirzniecību un viņu cīņā par protekcionismu un par izolacionismu. Beidzot, viņi atraduši kādu, kas viņus atbalsta viņu cīņā, proti Trumpa kungu. Kad es uh, dzirdēju pirmā Trumpa uh, kunga runu Ņujorkā, tā pēkšņi izklausījās stipri mērenāka nekā līdz šim teiktais. Uh, ir jautājums vienmēr, vai tad tiešām tā zupa ir tik karsta, kā tikko izvārīta. Es, jā, tomēr ir drusku cerība pat Rāmkungu, bet, eh, protams, šeit Eiros parlamentā šī cerība samazinās. Tagad vārds šāds kungam lūdzu. Paldies. Protams, ka esmu ļoti satraukts par eh, šo jauno prezidentu, lai atsauktos uz tikko kā teikto. Uh, nedomāju, ka šie, šis salīdzinājums, ko kolēģis Lanes tikko teica, būtu pareizs. Un eh, līdz ar to mēs esam arī debašu centrā. Protams, ka dažādi politiskie viedokļi par to veidu, kā ekonomika darbojas, kā sociālajie jautājumi jārisina, kā uh, valsts intereses, sabiedrības intereses ir sasaistītas, kā dažādās iestādes puses var iesaistīties. Par to arī taču ir runa. Un ar šo jauno tirdzniecības nolīkumu kaut kādā runa ir par jautājumu par to, kāda ir ekonomika šodien ar milzīgām sabiedrības politiskajām ietekmēm. Par to ir runa debatēs dalībvalstīs, par to ir runa debatēs arī Kanādā. Nevajadzētu šeit uh, aizmirst, ap citu, Kanādas de debates. Jautājums, uh, kāds pašlaik ir? tīri juridiski, vai mēs tagad sāksim kā Eiropas parlaments ar šo jau noslēgto parakstīto tekstu, likuma paredzētā kārtībā par to, pie tā strādāt, ka mums faktiski mēs esam sākuši jau daudz agrāk un uh, intensīvi arī sarunu fāzē esam iesaistījušies. Tas ir arī mūsu izcīnītās tiesības, demokrātiskas tiesības, kur izcīnīja šis Eiropas parlaments. Tādēļ, ka mēs uh, vēlamies ietekmēt politiskos, ekonomiskos uh, pasākumiem, un, protams, mēs arī rūpējamies par to, kāda izskatījās šī Eiropas Savienība. Un lai tā neizjuktu nacionālistiskās interesēs un reģionālās intereses, bet lai būtu tā, kā pilsoņi reģionos, dalību valstīs, lai viņiem ir iespēja iesaistīties politiskajā Eiropas Savienības veidošanā, par to ir runa, un par to ir runa arī cetas jautājumā, un arī daudzos citos eh, starptautiskos tirdzniecības noliekumos ar daudziem, protams, pretrunīgām ietekmēm un arī ar šo realitāti. Tādēļ es domāju, arī pareizi un pilnīgi normāli, pilnīgi loģiski, ka ir atšķirīgi viedokļi, kuri, protams, mums ir jāizsaka debatēs Eiropas parlamentā. Tas ir jautājums, kas ir saistīts ar jaukto un nejaukto noliekumu. Konstitucionāla tiesa Vācijā teica, es vienkārši stāstīšu jums par mūsu Vācijas perspektīvu, kas uh, Protams, ka Vācija ir jāpieņem lēmums eh, Vācijas līmenī par šo. Eh, arī investīcija jautājums ir pieskatām šajā jautājumiem. Ir arī paziņojums no eh, ekonomikas ministra puses, kur viņš to pamato. Jautājums, kas mums kā Eiropas politiķiem šeit rodas. Tas atstās milzīgu ietekmi uz funkcionēšu cetas nolikumu nākotnē, un es domāju, ka mums vajadzētu to nopietni pārbaudīt. Tādēļ es uzskatu, ka ir arī labi, ka komisijas pārstāvis ir atnācis un uh, viņš arī pastāstīs mums arī juridiski saistošas atbildes sniegs par šo procedūru, kas pēdējās nedēļās starp padomu un komisiju notikusi, un parlaments vismaz vairums no deputātiem faktiski nebija iesaistīti tajā. Vēlreiz atgriezīsimies pie noliekuma, jo Daniels un Kristofers arī runāja par to. Jā, ir atšķirīgi kritikas punkti un viedokļi par šīm lietām. Un bijusi vienošanās par to. Piemēram, mēs bijām strik, strikti pret šo negatīvo sarakstu ieviešanu, jo mums ir citāda ekonomikas uztvere. Un mums ir tiesības par to runāt, jo mēs saskatām apdraudējumu valsts pakalpojumiem, kā piemērs. Tas tika pieminēts. Arī mēs esam par piesardzības principu. Mēs būtu vēlējušies, lai no Eiropas viedokļa raugoties tas būtu, bet mums ir ar sekām, par ko ir tagad vienošanās, mums tas ir jāpaskaidro sabiedrībai un jāpasaka, ko tas gan varētu nozīmēt, un tur ir ļoti daudz jautājumu parādās, kas eh, pamatoti tika uzdoti treškārt šī iekšējā Bēļģijas debate. Bēļģija arī federāla valsts no mana viedokļa raugoties, eh, šis jautājums ir jāuztver nopietni, un es vēlētos, lai katrs ministrs pirms uh, liek savu parakstu zem dokumenta paraugās, kāds ir vairākuma situācija, situācija ir vairākuma savā valstī, tad nebūtu šāds haus, tad būtu ļoti skaidrs sadalījums, kur ir Eiropas Savienības kompetence, uh, Eiropas Savienību institūciju lēmumu izpratnē, bet arī dalībvalsts lēmumu līmenī. Arī tā ir tomēr Eiropas politika, Eiropas Savienības līmenī un ir reģionālā, jo struktūras un mehānismi valstīs tādi ir. Es domāju, ka mums tas ir vairāk jāņem vērā. Mums tas ir jāvirz uz priekšu. Tas nozīmē, ka demokrātiskās pilnvarojumi, ko mums devuši uh, pilsoņi, tie ir jāiesaista. Uh, procesā, lai nerastos neapmierinātība un lai kaut kādos vēlēšana rezultātos atkal neparādītos eh, populistisko spēku pieaugums, ka vienotā gūs labumu, jo es to nevēlos. Es domāju, ka mums vajadzīga šāda demokrātiskā pamatojamība, un tas ir jāiesaista. Tādēļ es arī vēlos eh, noteikti politiskie pārstāvi, jā, ka lai viņi vairāk eh, ieviestu demokrātiju, mums ir jāspilda mūsu atbildība, un tādēļ es arī domāju, ka mums ir vajadzīgs nepieciešams laiks, lai nopietni visu pārbaudītu. Es būtu vēlējies, lai mums būtu bijusi drosme arī to iekļaut komitejas kopīgā rezolūcijā. Vairākums no politiskām grupām izteicās pret to, bet es domāju, ka politisko grupu rezolūcija šo plašo spektru, jautājumu spektru varētu iekļaut un par problēmām runāt. Tas būtu ļoti labs variants bijis tiešām vismaz Eiropas parlamentā, lai mēs nopietni strādātu pēc tas jautājumu. Paldies, un vēl noslēguma Karolīna. Jā, pavisam īsi, es diemžēl tikko aizmirstu. Tā vispārīgi par šīm debatēm, par diskusijām pēdējās nedēļās eh, ir uzkrietoši, ka daudzi tomēr ir nedrošība, neskaidrība, ka ir daudz arī jautājumi, un ir arī tā, ka mums ir jāatbild uz šiem jautājumiem jo mums ir arī jāpieņem lēmums par šo noliekumu. Es domāju, ka arī svarīgi tomēr arī padomāt, kādēļ ir šie daudzie jautājumi un uh, atvērtās neskaidrības, kas vēl nav atrisināts, un tomēr, ka mēs kā Eiropas parlaments, mums ir pārāk maz tomēr līdzlēmšanas tiesības sarunās. Nu, ar rezolūcijām tas nepietiek, lai mūs komisija mūsu priekšlikums tiešām uh, iekļautu. Un tad, kad sarunas būs pabeigts, tad nevajadzētu pateikt tikai, nu jā, tas jau būs labi, ar to nepietiek. Gan arī vai, vairs netiek dos laiks pārbaudīt visu. Es domāju, ka ir vajadzīgs vairāk skaidrība šajā nolikumā, vairāk drošība. Un tieši tie punkti, kas šodien tika vairāk kā pieminēti, ICS deklarācijas, kas atkal ir no jauna tagad pienākušas klāt, mēs arī precīzi nezinām, kas tur ir. Un šī pagaidu piemērošana, kas mani personīgi interesē kādu ietekmi atstās Lielbritānijas izstāšanās, un nu, ja tā būs, eh, kādu ietekmi atstās, bet nav konkrētu atbilžu. Jā, par to vēl nevaram runāt, bet tieši uz to taču ir jāskatās, jo mēs taču zinām, ko, kādu ietekmi tas atstās. Gribētu teikt, ka mēs neesam pret visu, bet mēs gribam uzdot jautājumus, diskutēt, un mums vajadzētu tiešām arī laiku, lai precīzi vispār audzēties. Mums ir arī pilsoņi, kas ir satraukti. Šī sistēma uh, to katrs ir dzirdējis, un bieži eh, vien eh, um, jā, ļoti retāk kāds Eiropas līmenī nezina, kas ir CETA. Un uh, mums vienkārši vajadzētu priecīgi zināt, par ko mēs balsosim. Un mums ir tādas tiesības, un es vienkārši gribētu, lai man šīs tiesības arī ir. Paldies! Jā, te, bet tagad būtu vajadzīgs atbildes, lūdzu. Thank you, Chairman. I mean, first I... Paldies! Eh, no sākuma eh, atvainojos eh, par kavēšanos. Es uzaugu Itālijā 60. un 70. gados, un man ir liela cieņa pret tērauda jomas darbiniekiem. Tur bija vecāka gājuma cilvēki, kas protestēja. Tiešām atvainojos par kavēšanos. Esmu centies ļoti uzmanīgi izvērtēt uzdotos jautājumus. Mani kolēģi man informēja par eh, tiem, kurus jūs pats rezumējāt. Es eh, centīšos pēc iespējas pieturēties pie faktiem. Ja es eh, kaut ko izlaižu, ņemot vērā ierobežoto laiku, Mēs eh, labprāt eh, turpināsim tikties ar eh, komitejas biedriem, lai sniegtu lielākus, plašākus precizējumus. Tad bija jautājums. Komisijai nav īpaši jauna attieksme, tomēr mums ir joma atvieglojot eh, lēmumu pieņemšanas procesus dalībvalstīs, un eh, mēs eh, to darām, kad mēs lūdz, un mēs esam rēģējuši, piemēram, uz Vācijas federālās valdības lūgumu diskutēt ar dažādiem pārstāvjiem, pārstāvjiem no kultūras daudzveidības jomas un tā tālāk, un tāda arī ir eh, bijušas šīs te eh, nedēļas eh, debatējot par CETA, mēs esam kontaktējušies ar dalībvalstīm. Liela darba daļa ir paveikta ar nacionālām valdībām. Un tikai Beļģijas gadījumā mums jau tā lūdza sazināties ar reģionālām valdībām Ehm, tātad reaģējot uz Beļģijas federālās uh, valdības uh, lūgumu. Un jāsaka, ka uh, tas viss bija ļoti produktīvs darbs. Komisijas loma ir izskaidrot. Un katru reizi, kad mēs redzējām, kad mūsu skaidrojumi nebija pietiekami, tad mēs centāmies vai nu kopīgi ar kanādiešiem ar šo interpretīvo instrumentu vai arī ar Eiropas deklarāciju palīdzību. Un e, šeit e, tas iet pāri e, komisijas pārdomas deklarācijām. Es par to vēl izteikšos. Un tad attiecībā uz šo instrumentu dabu, kā jau vairāki komitejas locekļi teica, tad Tie ir interpretatīvi instrumenti. Juridiskā vērtība ir skaidri pateikta 38. deklarācijā, un mēs tam piekrītam. Mēs paši varam atbalstīt šādu viedokli. Un tas nemaina ceļu, tomēr tas ir precizējums, un um, līdz ar to tam ir uh, juridiski saistošs raksturs un eh, jebkurš, eh, kurš uh, uh, interpretējot CETO atradīs neskaidru uh, tekstu, uz viņu attieksies deklarācija. Un tā būs autentiska šo normu interpretācija. Mēs esam centušos vispārīgi sniegt šādas tabulas, kuras ir ļoti izsmeļošas, un tur ir konkrētie pasākumi attiecībā uz kuriem attiecās šis te, instruments, un tā bija konkrēta prasība no Valaunijas valdības puses. Tur bija tik tiešām neskaidrības. Eiropas deklarācijas, kā jau padoms juridiskais dienas norādīja, ir daļa no interpretējošā konteksta, un tās ir vienpusējas Un e, tās visas attiecās uz tādiem jautājumiem, e, kas nav būtiski, piemēram, piesardzība, neraugoties uz to, ka piesardzība ir minēta interpretēvēja instrumentā, tādā ziņā, ka mēs varam apstiprināt e, piesardzības principu, kā tas ir pausts starptautiskajos nolīgumos līdz šim, bez tā, ka starptautiskās nolīgums uh, ja tur nav minēts šis jautājums, eh, tas skaidri uh, nozīmē, ka vietējā likumdošana netiek skarta, bet, eh, lai to visu skaidri, precīzi uh, noteiktu, mēs esam izstrādājuši deklarāciju, kurā ir teikts, ka nekas, kas ir cetā, nekādā veidā neiejaucās uh, nekādā formā ar Eiropas likumdošanu. Un kā mēs zinām, tad tas ir ierakstīts Eiropas Savienības līgumos. Uh, Eh, tas ir visu institūciju eh, pienākums to visu īstenot, un eh, nekas, no, kas ir cetā, to neliekas darīt. Kāpēc tas nav no jauna apsvērnāts cetā? Tāpēc, ka mums tika, aicin, mēs bijām aicināti atteikties no piesaistības principa, tomēr mēs to nedarīsim. Un tad attiecībā uz uh, principiem uh, tam ir jādarbojas uh, divos uh, virzienos. Un tad uh, bija arī uh, līdzīga interpretatīvā vērtība uh, visām deklarācijām, neatkarīgi no dalībniekiem. Vienotais instruments ir šeit, uh, lai uh, Kanāda pieturas pie šīs interpretācijas, un uh, Eiropas Savienības dalībnieku deklarācijas uh, ir iekļautas, uh, lai uh, norādītu, ka svarīgi ir nevis eh, Kanāda, bet eh, tas, eh, kā Eiropas Savienības dalībnieki piemēro šo nolīgumu. Un ir arī tāds neskaidrības elements attiecībā uz vienpusējo deklarāciju no dalībvalstīm. Uh, Un eh, tās ir dalībvalstu deklarācijas, eh, dažas eh, no tām ir konkrētās dalībvalsts izvēle, un par to ir bijušas diskusijas ar padomu sekretariātu, un tad ir arī deklarācijas, kas ir pilnībā dalībvalstu pārziņā, un, protams, ka komisija nevar izteikties attiecībā uz precizitāti, attiecībā uz mērķiem. Mēs neesam daļa no šīm diskusijām, un katru reizi, kad ir konsultācijas ar dalībvalstīm, mēs aicinām uh, neatkarīgi no tā, uh, ko dalībvalstis uh, paziņo, tam ir jāatbilst uh, vispārīgai Eiropas Savienības likumdošanai, kā arī citām deklarācijām, kuras ir nolīgumā. Ir viena konkrēta, kam vēlos pievērst uzmanību, un tas arī atbild uz konkrētu jautājumu. Tātad, nu, optauta jautājums. Tur īsti nav tāda lieta skaidri ir jārunā eh, par kaut ko tādu. Tas ir eh, kaut kas tāds, eh, kas vienkārši tiek piemērosts. Un ja kādai da, iestādē dalībvalstīs ir jāpārbauda mm, šādu nolīgumu piemērošana, Tādā uh, gadījumā, uh, ja e, šīs nolīgums tiek pasunāts par pretkonstitucionālu, šīs te, uh, dalībvalsts nevar šo uh, nolīgumu ratificēt. Un, ja tas ir vienīgais uh, nolīgums, tad uh, ir jārīkojas, uh, lai šī uh, nolīgumu uh, apturētu. Bet uh, dalībvalstis nevar uh, uh, apturēt uh, vienpusēji No otras puses, ja dalībvalsts brīdina Savienību par to, ka tās eh, nespēja eh, nekad ratificēt šādu eh, nolīgumu, tad Eiropas institūcijām ir jārīkojas, lai izbeigtu šo nolīgumu, ja vien netiek kaut kas cits darīts attiecībā ar šiem konstitucionalitātes jautājumiem. Un eh, šī mm, neiespējamība ratificēt var rasties uh, rezultātā uh, dažādiem konstitucionāliem procesiem. Mēs to visu esam izmantojuši šo formulu, balsoties uz uh, konkrēti dalībvalstu lūgumiem, tāpēc, ka ir ļoti daudzveidīgi konstitucionālajie procesi dalībvalstīs. Un tādā gadījumā Parlamenti ir suverēni. E, tiem ir tiesības mainīt viedokli. Parlamenta e, balsojums e, var vai nebūt šī parlamenta galējais viedoklis. Un neviens cits nezina to, izņemot pašu parlamentu, un neviens citā nav tiesība to zināt. Līdz ar to tas, kas ir minēts deklarācijā, ir tas, ka tad, ja tad, tad ir šis konstitucionālais process ar parlamentāro ratifikāciju, ja tā rezultātā rodas uh, uh, ratifikācijas procesa kļūda šajā dalībvalstī, tad uh, uh mēs atgriežamies pie tās pašas problēmas, ka šo nolīgumu nevar uh, ratificēt. Uh, bet tad Eiropas institūcijai ir jārīkojas. Un nezinot, vai šī kļūda ir galēja, konkrētā atbildība attiecās uz dalību valsti. Dalību valsti ir par to jāziņo. Uh, Kad tas notiek, eh, tas ir jautājums, kas skar dalībvalstī, tās eh, valdību eh, parlamentu institūcijas, un nepastāv Eiropas formula tam visam. Šādi gadījumi tomēr ir ļoti reti. Nu, tajā arī ir tā nozīme, un būtiska ir padomas deklarācija šai sakarā. jo uh, uh, dalībvalstis ir uh, atsākuši konkrēti jautājumi, tomēr uh, tad uh, padomē ir jāizsniedz deklarācija, ko dalībvalsts var vispārīgi piemērot, un pat tad, ja dalībvalsts nav uh, piesaistīta šai deklarācijai, ja tās uh, brīdina Eiropas institūcijas par to, ka tās uh, nevar ratificēt CETU kaut kādu iemeslu dēļ, tad ir jāzina konstitucionālā atbilstība jo iespējams, eh, ka tur ir iespējams noteikti tādu uh, konkrētu uh, kļūdu, un tādā gadījumā Eiropas institūcijai ir uh, jārīkojas balstoties Eiropas Savienības procedūrām, un ir uh, šobrīd sarežģīti teikt, kuras ir tieši šīs procedūras. Kā minimums uh, tur ir nepieciešams padoms lēmums. Uh, Vai mums ir jādara kaut kas vēl vairāk, vai arī e, vienkārši jānoliek malā šis nolīgums, vai kaut kas ir vēl jādara e, e, pie šī nolīguma? Nu, nu, par to vēl ir jāskatās, kā tur ir. Tad attiecībā uz šo te jaukto aspektu es nepievērsīšos E, politiskiem jautājumam jaukts vai nē, jūs labi zināt, e, kāda ir Junkara e, kunga publiskā pozīcija šajā jautājumā. Tomēr es vēlos teikt, ka attiecībā uz šo parlamentu šobrīd juridiski padomi pieņems lēmumu, kas ir juridiski saistoša lēmums Eh, parakstīta šo nolīgumu un dalībvalstis ir eh, individuāli eh, katra pārakstījušas un nolīgums ir iesniegts parlamentām pārbaudēji. Un vai tā vajadzēja būt kaut kam citam vai šajam nolīgumam? Tas šobrīd vairs nav juridiski svarīgi. Dažas no problēmām droši vien aktualizēsies eh, nākotnē. Saņemsim uh, eh, eh, precizējums arī no Eiropas Savienības tiesas tajā laikā. Es nesaku, ka šīs nav būtiskas diskusijas, tomēr iespējams tas ir politiski būtiski cetai. Paši par to spriežiet, tomēr es vēlējos juridiski to visu precizēt, ka tas cetai vairs nav būtiski. Un tad arī jautājums par to, kas e, notiek e, ar pagaidu piemērošanu. Pagaidu piemērošanas laikā, neatkarīgi no tā, kāda pasākumi tiek piemērot un stājas spēkā, tas viss ir operacionāli. E, vienotā komiteja būs operacionāla. Tas ir svarīgi, tas ir jāapzinās attiecībā uz to, ko esam apņēmusies strādāt šīs vienotās komitejas ietvaros. Esam apņēmušies neierosināt vienotu lēmumu, kas apdrauda vienošanos pirms esam uzklausījuši vienas konstitucionālās tiesas spriedumu, kura pēta šo jautājumu kā Vācijas tiesa. Tas būs 17. gadā laikā un praktiski jāatgādina, ka ir ļoti reti uh, Un, ja eh, tur eh, parādās kaut kādi administratīvi jautājumi, piemēram, mēs eh, pamanījām, ka ir kaut kādu objektu vārdi jāatjauno pielikumos tādas administratīvas izmaiņas. Un tas ir arī ļoti būtiski attiecībā uz darba programmu, kāda ir saistībā ar investīciju tiesu sistēmu. Un, ja mēs eh, skatāmies, eh, kāda ir eh, tiesu sistēmas vēsture, tad šajā komitejā bija diskuti, diskusijas vairākas reizes. Šī tā, ehm, tiesu sistēma tika izveidota progresa rezultātā, un Kanādā, tad no Kanādas puses tas bija daudz nepilnīgāks. Tur bija vairāk pārskata klauzulas ar mērķi ievies kādus elementus e, e, īsi pēc stāšanās spēkā, un Kanādas e, gadījumā bija problēmas ar ātrumu, kā šis te atpakaļējušais līgums tika slēgts. Un attiecībā uz Valoniju mēs esam saņēmuši arī lūgumus no citām dalībvalstīm. Viņa aicināja E, tieši, lai šis process tiktu pabeigts. Un e, viņai aicināja e, pēc skaidrības. Tas ir tāds jautājums, kuru esam atstājuši neatbildētu, tāpēc, ka um, katra puse var izvēlēties tiesnešu, kā tā vēlas, un uh, mēs nesakām, kā mēs izvēlēsimies Eiropas tiesnešu un kādā veidā mēs uzraudzīsim citu tiesnešu izvēli. Un, uh, um, kodeksa jautājums. Mums ir ētiski uh, nosacījumi uh, CETā, un uh, mēs arī uh, esam uh, divpusēji apņēmušies to visu uzlabot, lai tas viss būtu detalizētāks un precīzāks. Un vēstījums uh, no uh, Valonijas bija tāds, uh, ka uh, to mums ir jābūt lielākai skaidrībai uh, ātrāk. Uh, Un ja mēs izpētām eh, šo te deklarāciju attiecībā uz darba programmu, šī darba programma balstās uz eh, sākotnēju uh, eh, uh, tiesu sistēmas uh, si sistēmu. To vajadzēja izdarīt, balstoties uz klausulām, kas jau ir nolīgumā. Un komisija ir apņēmusies šīs te klauzulas iedarbināt šobrīd. Uh, tieši tagad, un ir noteikts, kādā virzienā komisija darbosies, lai panāktu rezultātu. Un par to varētu izsaikt minējumus, balstoties uz diskusijām tomēr. Tas ir klasiskais gadījums. Ja to var uzvinēt, kāpēc to neteikt skaidri, kāpēc eh, nevar ļauties skaidri eh, mainīt viedokli? Un mums nāksies Kanādu pārliecināt. Jāsaka, ka eh, Kanāda ir daļa no šīm diskusijām, kā jūs visi to zināt, un eh, Kanāda ir ļoti entuziastiski eh, pievienojusies ICS konceptam. Protams, ka pastāv iespēja, ka Kanāda nepiekritīs, un tāpēc Valonija un Beļģijas valdība sevi ir aizsargājušas pret šādu iespēju konkrēti nosakot uh, ja tas eh, netiek darīts, tad mēs neratificējam bez eh, tā, ka eh, parlamenti ir suverēni. Ir skaidrs, ka tie ir suverēni, un bez tā ir skaidrs, ka tur ir arī politiskā m, mm, puse šajā te, nolīgumā Beļģijas ratifikācijai. Mums te problēmu nav. Mēs uzskatām, ka jebkurā gadījumā tas ir pareizais ceļš, un mēs uzskatām, ka e, Kanāda a, e, arī e, piekritīs, un mums būs nepieciešamais instruments, un tas ir detalizēti jāizstrādā. To nav politiski grūti izdarīt. Un līdz tam laikam visticamāk, ka būs uh, Vācijas konstitucionālās tiesas lēmums un, eh, ja nebūs uh, problēmas, tad uh, mēs būsim brīvi no apņemšanās neiepazīstinātā vienotās komitejas lēmumiem, un tad to būs iespējams iekļaut nolīgumā pirms dalībvalsts, kurām tas attiecās, balsos par šo jautājumu. Un tas visai tika ļoti skaidri pateikts no Valonijas valdības puses un parlamenta, ka Tas ir tāds eh, process, kam būs vajadzīgs laiks. Un eh, Beļģijas eh, deklarācija, kurā norādīts tas, kādā veidā Beļģijas objekti sasaistīsies ar viens otru un valdību. Tur ir runa arī par uzraudzību tam, ko darīs komisija. Un, ir skaidrs, ka mums tas ir jādara kā komisijai, un mums nav nekādu problēmu ja kāds no Eiropas eh, dalībniekiem nu, varētu sagaidīt, eh, ka parlaments eh, uzraudzīs. Tomēr mums nav problēmas ar to, ka Nacionāla parlamenta uzraug šo procesu. Tad jautājums starptautisko. Starp kopie, par kopienu tiesu. Es eh, vēlētos uzsvērt, ka Singapūras eh, nolīgumā arī ir licējas modelis, ir eh, ISDS modelis tātad. Un mēs to esam turpinājuši attīstīt ar ICS modeļu palīdzību. Diskusiju plāns ar diskusiju ir apturēts gaidot, lai diskusijas attīstās, bet tas būs atkal jāatsāka. Uh, tiesa nevar no jauna pārbaudīt eh, kompetenci ir kaut ko darīt eh, eh, saistībā ar kaut ko tādu, kas neatbilst līgumam. Un ja tiesa pārbauda Singapūras lūgumus attiecībā uz to, kas ir kompetence, tad mm, tiesa uzskatīs, ka tas atbilst Eiropas Savienības līgumiem. Citādāk tas viss tiks apturēts un tiks pateicis, ka tas neatbilst līgumam un mēs to nepārbaudīsim tāpēc, ka neviens nav kompetents, lai to darītu. E, bija Valonijas lūgums Beļģijai attiecībā uz federāliem objektiem. Tas viss ir radījis iespēju, ka tāda, kad viņi e, iepazīstas ar e, ICS darba programmu, lūgt eh, tiesu izsniegt eh, eh, tātad, lēmumu par atbilstību līgumam. Mēs uzskatām, ka te nevajadzētu būt problēmām, bet vai Beļģija to izdarīs? Tas ir viņu, tā ir viņu suverēnā vāra un nejauši tas, ka Beļģija to ir skaidri norādījusi, tas nemaina. Eh, neko eh, tādā ziņā, ka arī citām dalībvalstīm un Eiropas eh, institūcijām ir šāda vara un šādu lēmumu var jebkad pieņemt. Tā ka tas ir normāls Eiropas institūciju darbs. Tas ir bijis politiski būtiski Beļģijai norādīt, ka viņi tiešām to plāno darīt. Un tas ir kaut kas tāds, kur komisijai nebūs problēmas, tieši otrādi. Eh, katru reizi, kad ir šāds eh, tiesas atzinums, eh, kā jau ir norādīts, patiesībā tas tikai pastiprina mūsu procesus, nevis tos pavājina. Un tad vēl daži detaļas. Lauksainiecība. Par to ir bij, bijis runāts, ka CETA nemaina mūsu lauksainiecības likumdošanu. Tā nemaina tādā ziņā, ka, ziņā, ka nevar. Mm, pārdot uh, lielopu uh, gāļu, kas uh, ir pilnā ar hormoniem Eiropas Savienībā. To var, nevar importēt, mēs to neimportējam. Mēs to neimportējam ne no Kanādas, ne no citām vietām, ne ar kādiem tārifiem. Un tas tā turpināsies arī saistībā ar CETA. Un garantējas CETA eh, nav šādu uh, divpusēju garantiju. CETA ir. Eh, CETA atstāja neskārtu mūsu atbilstošo tiesības PTO Eh, nolīguma ietvaros tiesības, kādas esam īstenojuši ar eh, likumdošanas instrumentu palīdzību Eiropas Savienībā. Deklarācija, kāda ir eh, to, tur par to atgādina, kā par faktu. Mums ir šādi instrumenti un mums ir tiesības tos izmantot tādā gadījumā, ja Kanādas importi atbilst garantiju instrumenta prasībām. Tas pats attiecās uz Kanādu. Tad, net, Tas vai eh, importi eh, ierobežotu tarifu kvotu režīma ietvaros, eh, tas ir cits jautājums lielākoties tas, ka apjoms tiek ierobežots un ka ir ļoti augsts ierobežojošs režīms ārpus kvotas, parasti tas nodrošina to, ka importi apstājas krietnu brīdi iepriekš. Tomēr kaut kādu iemeslu dēļ, e, ja šie nosacījumi izpildās, e, tad e, šie instrumenti ir pieejami un tie tiks izmantoti. Minēju piesardzības aspektu. Vajadzētu kaut ko pieminēt arī attiecībā uz regulējošo sādarbību un ilgspējastīsības nodaļu, un tas būs viss no manas puses. Regulējošā sādarbība ir bieži jautājums. CETA eh, nav pārobežu iestāde noteikta, eh, kas var kaut ko regulēt. CETA vienkārši ir mehānisms regulējušais sadarbībai, kas ir brīvprātīgs. Ne tikai attiecībā uz dalību, bet arī, e, kā ir skaidri noteikts, pat tad, kad tas ir brīvprātīgi noticis, tad e, puses ir e, brīvas ignorēt. Bez tā visa, jebkas, par ko mēs varētu vienoties ar Kanādu, tas viss tiks īstenots ar vienotās komitejas palīdzību. Līdzīgi kā citos starptautiskos nolīgumos, eh, komisija pārstāvēs Eiropas Savienību, komisija nevarēs uh, ieņemt nostāju šajā komitejā, ja tā nebūs atļaujas. Un ja ir kaut kas tāds, kam ir kaut kāds saturs, uh, tad uh, šai atļaujai jāticās Eiropas institūcijām padomas lēmu pieņemšanas brīdī. Uh, Tur būtu tāda pilntiesīga procedūra padomē un parlamentā, tomēr komisija viena pāti nevar uzņemties eh, tādu eh, mm, pozīciju eh, pēc būtības. Ir jābūt Eiropas Savienības piekrišanai par ilgspējīgu attīstību. Nostīme šajās nodaļās ir saistoši. Ļoti bieži tie ir pārpratums, tomēr tie ir pilnībā saistoši uz eh, tiem attiecās īpaši eh, eh, strīdu izšķiršanas mehānisms, un tas arī ir saistošs. Mēs nevaram ignorēt, pateikt, ka mēs nepiekrītam šīm panelīm lēmuma nav. Jautājums ir par iznošanas mehānismu jāatgādina, ka tas ir padomas lēmums par eh, pozīciju, eh, ko šis parlaments ir vairāk kārt atbalstījis, eh, kā sankciju izmantojums, lai stiprinātu darba tiesības un vides aizsardzības nosacījums tirniecības nolīgumos, ja tas nav pieņemami. Un mums ir debatas par šo jautājumu Eiropā, un šis jautājums var mainīties. Tomēr normāli ir, ja ir pozīcija, kāda komisija jau ir bijusi vairākus gadus, un nav iespējams atrast neko citu kā vien šo pozīciju. Un tas, ko esam darījuši, lai reaģētu kopīgi ar Kanādu šīm bāžām, ir tas, ka mēs iedarbināsim pārskatu, lai vēlreiz e, izskatītu šo jautājumu, iekļaujot arī jautājumu par e, īstenošanu. Tātad, ja ir e, Eiropas Savienības diskusijas, tad mūsu rokās ir instruments, lai iekļautu šīs izmaiņas cetāli. Paldies! Thanks a lot. Liels paldies. Paldies arī tūkiem, saka priekšsēdētājs. Līdz ar to arī noslēdzām 22. darba kārtības punktu. Gribētu atgādināt uh, komitejas deputātiem, ka mums būs ārkārtas sanāksme Strasbūrā šai komitejai. Un tur pie skarsimies tikai juridiskajiem aspektiem. Mauro dažus no tiem minēja. Būs arī mūsu juridiskā dienesta paziņojums par to tikai un vienīgi par uh, juridisko statusu un dažiem jautājumiem attiecībā uz instrumentu un 38. deklarāciju ārkārtas sanāksme notiks tātad Strasbūrā. Tad ir nākamā viedokļa apmaiņa 29. novembrī. Mm, būs arī mūsu eh, referenta ziņojums eh, un būs arī eh, viedokļa apmaiņa ar nacionālajiem parlamentiem. 24. punkts. Citi jautājumi nekā nav. Nākamā sanāksme 28. 29. novembris. Paldies! Excellent. Excellent. Excellent. Yeah.